Es vēlētos dot vārdu komisāra kandidāta kungam, Johannesam Hānkungam. Kā jau jūs ziniet, saskaņā ar vadlīnijām Parlaments izvērtē komisāra kandidātus balstoties uz dažādiem kritērijiem. Mēs novērtējam gan personīgās īpašības, gan arī zināšanas attiecīgā portfeļa turēšanā un komunikatīvās īpašības. Vēlētos jums darīt zinām, ka patreizējais komisāra kandidāts Hāna kungs ir atbildējis rakstiski uz mūsu uzdotajiem sagatavojošajiem jautājumiem. Šie jautājumi ir pieejami deputātiem visās valodās, kā arī komisāra kandidāta kunga finanšu deklarācija. Vēl bez tam vēlētos jums darīt zinām, ka mūsu uzklausīšanas formāts ir vienāds pilnīgi visiem komisāra kandidātiem. Vispirms vārds tiek dots komisāra kandidātam, desmit minūtes, uh, Pēc tam mums ir 2 stundas un 45 minūtes atvēlēts jautājumu un atbilžu daļai, kurā visu politisko partiju pārstāvi var uzdot jautājumus. Galvenokārt sākumā vismaz šie jautājumu uzdevēji ir koordinatori un pēc tam pārējie. Jums ir pieejams runātāju saraksts, to ir sagatavojis mūsu komitejas sekretariāts, un šis saraksts ir sagatavots saskaņā ar politisko grupu prasībām. Tātad uz ikvienu uzdoto jautājumu tiks saņemta tūlītēji atbilde jautājumam viena minūte, divas minūtes komisāra kandidāta kungam atbildēji, un, ja ir nepieciešams papildus jautājums, tad eh, jautājumu uzdevējs var uzdot jautājumu vienas minūtes laikā, un komisāra kandidātam ir atbildē dota viena minūte. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt, ka papildu jautājumu tematikai ir pilnīgi noteikti jābūt saistītai ar komisāru kandidātu atbildi uz sākotnēji uzdoto jautājumu. Tātad jaunu jautājumu par pilnīgi citu tēmu uzdot nedrīkst. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka es paturu sev tiesības, ja šis papildu jautājums neatbilst manis tikko noteiktajiem kritērijiem, tad uh, es to pārtraukšu. Vēl vēlētos lūgt deputātiem šajā vienas minūtes jautājumā neaptvert milzīgi daudzus jautājumus, jo tad nav iespējams uz tiem atbildēt divas, divās minūtēs, un tad jūs nebūsiet apmierināti ar kandidātu atbildi. Tā tad pieturēsimies pie tā, par ko vienojāmies pēdējā koordinatoru sēdē. Vēl bez tam vēlētos jums lūgt pieturēties pie mums atvēlētajiem laikiem. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim dot atbildi visiem, mums nebūs pietiekami daudz laika atbildēm, un kā jūs redziet no jums priekšā esošā saraksta, mums jau ir pāri laikam kādu brīdi. Tāpēc es vēlētos sākt komisāru uzklausīšanu. Jums jau droši vien ir zināms, ka uzklausīšana tiek uh, raidīta parlamenta internetā. Tātad ņemiet lūdzu to vērā, smaidiet, esiet jauki kameras priekšā. Tas būtu mans ieteikums. Vēl bez tam Būs iespējams eh, saņemt šās uzklausīšanas video ierakstu šajā, pas, šajā pašā mājaslapā. Mums iet arī e, tiešraida verbatim, tātad ik viens, kurš vēlas, var dzirdēt šo uzklausīšanu, un parlaments tam ir piemērojis veselu virkni jaunāko tehnoloģisko iespēju. Un tagad vēlētos dot vārdu Johannesam Hāna kungam, bet lūdzu nepārsniedziet jums atvēlētās desmit minūtes, lūdzu. Yeah. Thank you, Mrs. Chair. Meine Damen und Herren, ich werde mich. Uh, Godātā priekšsēdētāja. Es, protams, ievērošu visus noteikumus, ievērošu uzstāšanās laiku. Gribēju teikt, ka man ir liels gods un privilēģija būt šeit, jūsu priekšā un uzklausīt jūsu jautājumus. jo vēlos, lai mani ieceļat par jauno reģionālu politikas komisāru. Esmu pārliecināts, ka tie no jums, kas ir šeit, šeit telpā, esat ar mani viensprāts, ka reģionālā politika tiešām ir veiksmes stāsts Eiropas vēsturē. Un saku to pavisam tieši un atklāti, jo mēs zinām, ka reģionālā politika Eiropas Savienībā ne tik vien ir guvusi draugus Eiropas Savienībā, bet guvusi atbalstītājus e, un arī kritiku daudz kur daudzās dalībvalstīs, jo, citi, jo daudz uzskata, ka varbūt ir daudz citi, daudz citi, daudz sološāki veidi, kā virzīties uz priekšu. Mēs tomēr domājam, ka reģionāla politika ir bijusi veiksmīga, tā ir bijusi nepieciešama un ļoti būtiska arī nākotnē. Manuprāt, protams, pastāv arī e, citas alternatīvas, bet vienīgā alternatīva šādā gadījumā. Uh, būtu labāka reģionālā politika, manuprāt, reformēta, pārveidota reģionālā politika, kas, naktu, kas nestu līdzi integrētu pieeju. Es tam pilnībā ticu, un es arī meklēju jūs atbalstu šādas politikas īstenošanai. Jo ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kā partneri šajā darbā pārstāvētu iedzīvotāju intereses. To iedzīvotāju intereses, kas dzīvo mūsu reģionos. Reģionālā politika pēdējos pāris gados ir attīstījusies un zēlus, un par to gribu pateikties jums, Hībners kundze, par jūsu paveikto darbu komisijas sastāvā. Un eh, tajos pāris mēnešos, kas bija arī viņa rokās, arī Samecki kungs turpināja šo jūsu darbu, veidojot, attīstot reģionālo politiku. Jūs spērtu ļoti izšķirīgi soļi, un tos varam izmantot kā atspērienu punktu, lai virzītos tālāk uz priekšu. Šie punkti veido spēcīgus pamatus nākotnes darbam. No vienas puses mēs vēlamies izveidot pilnīgā ilgspējīgu un strateģisku pieeju Eiropas reģionālajai politikai, kuras pamatā būtu visa Eiropas mērķi. Es zinu, ka šajā parlamentā, šajā namā, uh, un arī šajā komitejā konkrētāk, ir tādi deputāti, kas atbalsta līdzekļu iezīmēšanu un tādi, kas ir pret to. Bet es uzskatu, ka tas ir lēmums, kas bija nepieciešams. Un šis lēmums nācis par labu daudzām, daudzām attī, daudziem attīstības virzieniem. Otrām kārtām zināmu laika periodu pēc kāda zinām laika perioda būs noteikumi arī jāmaina. Tā gadījumā, ja pastāv argumenti, kas runā par labu šādām pārmaiņām, mums jābūt gataviem to darīt. Mums jābūt gataviem risināt steidzamus jautājumus, tīri no sociālās perspektīvas raugoties. Un pēc tam pirmo reizi Vēsturiski manījām arī, ka finanšu instrumenti ne tik vien tiek izveidot no jauna, bet tie tiek arī īstenot. Tātad esam vēroši viņas jau īstenošanas posmā un stadijā. Dāmas un kungi, reģionālā politika vienmēr ir bij, bij tikus pakļauta dažādām pārbaudēm arī tīri vēsturiskā kontekstā. Pēdējos pāris gados esam redzējuši, ka Eiropa saliedējas bija zināmas Eiropas daļas, kas bija attālāk, izolētāks, bet tagad Eiropa ir saliedējusies, tā ir vienota. Domāju, ka process bijis ļoti pozitīvs, mēs esam parādījuši, ka esam spējīgi uz solidaritāti, un solidaritāte es saprotu, kā spēju izpalīdzēt naba, nabadzīgākajiem reģioniem Eiropā, un kā spēju izpalīdzēt arī teritorijām, kas ir tālu aiz jūrām dodot viņam nedalīt uzmanību, lai pārliecinātos, ka viņām ir tāda tautsēmniecība un infrastruktūra, kas tam nepieciešama. Ikvienam jāpie, jāsaņem vienlīdzīgas iespējas un labklājības daļa. Tagad mūsu priekšā ir jauns uzdevums jauns uzdevums, ko pat nebijām, par kur pat nebijām aizdomājušies pirms pāris gadiem. Šobrīd reģionālā politiku aicinu palīdzēt. Un te man jums atklāti jāsaka, ka nav neviena reģiona Eiropā, kas var uh, uztvert labklājību kā mūžīgu un pašsaprotamu vērtību. Jebkuram reģionam var gadīties likstas, lai cik bagāts nebūtu reģions, tam tomēr jāspēj nodrošināt ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīga pozīcija, un tāpēc risinājumiem jābūt pielāgotiem katram konkrētajam reģionam. Un šie risinājumi ir jāīsteno tā, lai aizsargātu attiecīgā reģiona konkurētspēju nākotnē. Dāmas un kungi! Es esmu pilnībā pret renacionalizāciju. Es domāju, ka mums vajadzīga kohezijas politika, reģionā politika, un tā jātiecina uz visiem Eiropas reģioniem. Mēs nedrīkstam šeit pārdalīt labklājību vai bagātību, kā reizēm tiek, un reizēm reģionālā politika tiek uzskatīta par tādu kā, eh, kā, tā, kā labdarības fondu. Uh, Bet tā tas nebūtu nav. Mēs zinām, ka tajā brīdī, kad investējam, tad mēs gūsim arī ieņēmumus, arī atdevi no šīm investīcijām konkrētā reģionā. Mums jāveido tāda nostāja, lai mēs varētu nosargāt to, kas mums ir jau šobrīd, un īstenot pārmaiņas tur, kur tās vajadzīgas, lai varam kopt un lolot mūsu reģionus. Un te redzu trīs atsevišķas virzienus, kuros varam darboties. Pirmām kārtām - kohēzijas politika. Kohēzijas politika jāveido uz trim konkrētām prioritātēm, kas iekļautas 2020. gada stratēģijā. Pirmā no tām ir konkurētspēja, otrā ir uz zināšanām balstīta sabiedrība, klimata pārmaiņa un enerģētikas jautājumi. Un tad kopumā sastrādājot šīs prioritātes, šīs tēmas, šos politikas laukus, mēs varam darboties tālāk. Mums jāiedveš jaunu dzīvību šajos punktos. Mums jāspēj virzīt uz priekšu notikumi Un tas nozīmē, ka tā, jā, jāizteno koordinācija ar citām politikas jomām, piemēram, pētniecību, novatārismu, izglītības jomu, vidas aizsardzības jomu, transportu jomu, rūpniecību, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Visā šajās politikās vajadzīga saikne. Ja tas mums izdosies, jums izdosies to visu salikt vienā kopumā, tad radīsim pievienoto vērtību. Un tad spēsim dot vislabākās priekšrocības eh, šai kohēzijas politikai. Nu, un, protams, mums būs vajadzīga resursu iezīmēšana. Pateicoties manai pieredzei, un domāju, ka jūs droši vien esat par to informēti, jūs esat saņemuši manus dokumentus, esmu es varu jums pastāstīt, ka vēlos redzēt ar jaunu pilsētu vidas politiku, ekonomiski, sociāli un kulturāli. Arī pilsētām un ciemiem ir vajadzīga jauna kultūra. Tieši tur notiek attīstība. Un ļoti bieži vien piedzīvojam pilsētās, piemēram, enerģijas resursu izšķērdēšanu. Tāpēc vēlos pievērsties pilsētu reģioniem, lai šādas problēmas novērstu. Tādā veidā mēs varēsim gūt ļoti daudz. Un, ja jūs liksiet uz mani, ja jūs man uzticēsiet šo pienākumu, tad iz, īstenošu visaptvarošu visaptverošu konsultāciju procesu, tā, lai šī procesa rezultāts tiktu iestrādāts nākamajā plānošanas periodā. Un visbeidzot, mums vajadzētu turpināt strādāt pie tā, lai rastu saprātīgu līdzsvaru saprātīgu līdzsvaru starp no vienas puses kontroli, kas paredzētu, lai novērstu dažādu veidu trūkumus un kļūdas, un no otras puses nepieciešams samazināt administratīvo slogu. Mums jārod labāks līdzsvars nekā iepriekš starp šīm divām pusēm, šiem diviem aspektiem. Revīzijas palāta mums ir, mums ir informējusi par dažādām kļūdām, un tam jābūt kā trauksmes zvanam. Mēs, mums jābūt ir, mēs nedrīkstam pieļaut nekādas kļūdas. Pilnīgi nulles pieļaujamības robeža pret šāda veida kļūmēm pret krāpniecību, pret ne, nepareizu līdzekļu izmantošanu, un šajā jomā es izlantošu visus manā rīcībā atsošos instrumentus, lai pārliecinātos, ka krāpšana tiek apkarot. Es uzskatu, ka ļoti daudz, kas liederīgs šīs lietas labā jau ir darīts iepriekšējo gadu laikā, un var jums godīgi teikt, ka saprātīga līdzekļu pārvalde tomēr neizslēdz arī procedūru vienkāršošanu un noteikumu vienkāršošanu. Mums ir vajadzīgs vienkāršot noteikums. Ir jāveido visaptverošas procedūras, jo tikai tādā veidā varēsim garantēt to, ka kļūdas līmenis sal samazinās. Tādā veidā varēsim nu, efektīvi izmantot šos uh, resursus. Un tagad uh, pāris vārdos par nākotnes sadarbību starp jums un mani. Kā jūs zināt, es pats esmu bijis parlamentārietis, esmu darbojies reģionālajā parlamentā, Vīnas pilsētas padomē, un zinu, kas, kas ir tās lietas, kas uztrauc parlamentāriešus pārsvarā. Es arī zinu, ka reizēm jums šķiet, ka izpilda vara izpildvars rīcībā ir vesels armijas ar darbiniekiem, un parlamentārieši neseņem šādu atbalstu. Līdz ar to reizēm jums liekas, ka spēles noteikumi nav godīgi. Esmu bijis šādā situācijā, pats savā pieredzē esmu to piedzīvojis. Un domāju pie tā, un, tas, un domāju pie tā arī piestrādāt. Turklāt mums visiem jāapzinās, ka pastāv problēmas Eiropā, problēmas reģionos Un tikko jūs apzināsiet šīs problēmas, jūs tās par tām informēsiet mani, un tad mēs roku rokā ar manu darbinieku atbalstu strādāsim pie situācijas uzlabošanas. Un ar nepacietību gaidu jūs jautājums. Thank you very much for your passion in, in your... Liels paldies par jūsu skaismīgo runu un prezentāciju. Un līdz ar to uzreiz pāriesim pie pirmā runātāja, un tas ir eh, Van Miselroja kungs. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Es jūs sirsnīgs veicu šeit, Eiropas parlamenta reģionālā komisijā. Man ir trīs jautājumi, un visos runa, runa ies par nākotni. Jūs ļoti pozitīvi izteicāties par tā saucamo Eiropas Savienības programmu 2020. Taču raugoties šajā dokumentā, ir pilnīgi skaidrs, vai vismaz man liekas, ka runājot par reģionālo politiku, šajā dokumentā tas īpaši spilgti neatspoguļojās. Pie tam, jebkurai politikai ir nepieciešams budžets. Kur jums liekas mums būs iespēja ņemt budžeta līdzekļus, lai pretotos tendencei uh, dažādos fondos atbalstīt tikai sektors. Vēl bez tam Eiropas parlaments ir pieprasījis teritoriālās kohēzijas balto grāmatu, un tam ir nepieciešama arī politiska vēlme. Ko jūs darīsiet šajā jautājumā? Paldies, ka jūs pieturēties pie jums atvēlētā laika. Hāna kungs. Sorry. Drei Fragen, zwei Minuten. Ich werde mich bemühen. Erstens, Jā, patiesībā bija trīs jautājumi, man ir divas minūtes. Protams, ka mums visiem kopā ir jācenšas panākt kopības sajūtu un runājot par e, kohēzijas politiku un Eiropas Savienības stratēģiju 2020, tad mums ir arī uz papīra jāuzliek mūsu vēlme sadarboties. Taču galvenais ir noskaidrot un pateikt to, ka tikai integrētas politikas ietvaros mums izdosies panākt Eiropas Savienības mērķu izpildi tādu mērķu izpildi, kādi tie ir atrunāti 2020. gada stratēģijā. Patiesībā jebkuras diskusijas arī par budžetu agrāk vai vēlāk noved pie tā, ka mums ir jāņem vērā sadarbība. Mums ir nepieciešams finansējums, Un patreiz budžetā atvēlētie līdzekļi reģionu politikā mums ļauj paredzēt, ka arī nākotnē līdzekļi būs pietiekami. Vēl bez tam es esmu runājis ar iespējamiem nākotnes sadarbības partneriem un esam diskutējuši par to, ka vajadzētu stiprināt sadarbību visiem iespējamiem līdzekļiem. Runājot par kohēzijas politiku, un par to, ka reģionālajā kohēzijas politikā vajadzētu izstrādāt balto grāmatu, tad mēs balstījāmies uz zaļās grāmatas eh, tēzēm. Patiesībā neesmu pārliecināts, ka tas būtu veiksmīgs risinājums, jo jautājums ir par šādas darbības efektivitāti. Mums ir darbība jāpabeidz līdz nākošās programmas spēkā stāšanās brīdim. Un ja šāda grāmata darbu tiktu izstrādāta kā paralēls iespējamais risinājums, tad mums to vajadzētu iestrādāt nākamajā programmā. Papildi jautājums, lūdzu. Eh, Paldies. Jā. Kombinācija, kurā tiek iekļauta gan kohēzijas politika, gan finansējums. Uh, Mums būtu jāņem vērā arī teritoriālais aspekts un iespējams, ka vajadzētu saistošākus noteikumus. Bet eh, mūs šokē tas, ka nav nekādu saistošu dokumentu par finansējumu jo šobrīd izskatās, ka mēs balstamies uz veciem politiskiem mērķiem. Kā jūs risināsiet kohēzijas politikas finansējumu? Vai jūs iesiet ceļu līdz galam vai nē? Politiki. Jā, runājot par reģionālo politiku, tad, eh, protams, ka mums ir jāmēģina mēģināt panākt labāko risinājumu, un tas arī ir adekvāti jāizplata iedzīvotājiem. Mēs runājam par 600 tūkstošu ilgtspējīgu darba vietu mēs esam radījuši ja, pār par 100 tūkstošiem jaunu ceļu kilometru. Patiesībā miljoniem cilvēku Eiropā ir saņēmuši labāku ūdens piegādi un kanalizācijas iespējas. Mēs esam daudz panākuši reģionālās politikas ietveros. Mums varbūt vajadzētu vairāk koncentrēties nevis uz to, kur ņemt naudu, bet gan par to, kā šī nauda tiek izmantot un cik efektīvi. Paldies! Tagad uh, eh, Kērēls kundze. Äh, Paldies, Paldies. Paldies, Hānkungs. Es gribēju arī mazliet turpināt Lambertas uh, eh, man izsaurojas jautājums. Jūs runājam par nepieciešamību mainīties, par to, ka jāmaina kohēzijas un struktūra politika nākotnē. Ko jūs domājat par iespēja ierobežot tās prioritātes, kas mums ir šobrīd. Ja jums būtu tālāk vēl jāizšķirs par konkrētām prioritātēm, kādas tīri personīgi jūs izvēlētos turpmākajai rīcībai. Un tad pavisam īsts jautājums par teritoriālo koheziju, kas, protams, mums visiem ir tūpies sirds te gribēju teikt, ka mums šobrīd nav definīcijas par to, kas tad tas īsti ir, un vai jums nešķiet, ka pirms mēs uzsākam kaut kāda veida debatas par turpmāko struktūru politikas nākotni, vai mums nevajadzētu nonākt pie definīcijas, kas tad ir šī teritorā kohēzija? Atbildēšu uz šo jautājumu no otra gala, saka Hānkungs. Protams, ka mums par šo jautājumu ir jādebatē. Nav skaidras definīcijas, jums taisnība. Ne politiski, ne zinātniski tādas nav. Bet ņemot vērā visu, ko esmu dzirdējis šai saistībā nesenajā laikā, tad vispārējais priekšstats tomēr runā par tādiem godīgiem, taisnīgiem nosacījumiem, apstākļiem, par godīgu piekļuvi Un tā mēs varēsim arī izprast, kas tad īsti ir teritoriālā kohēzija kāda tā būs nākotnē, nu domāju, ka 2020. gada mērķi un apsvērumi jāpatur prātā jau no paša sākuma, jau tagad. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tam jābūt daļa no mūsu kopējā ceļa. Mums jāatbalsta uz zināšanām balstīta sabiedrība. Mums ir jā, jāstrādā tālāk pie pētniecības un izstrādes jautājumiem. Infrastruktūras vajadzības arī nedrīkstam pazaudēt no skatu, no, no redzesloka. Bet, ja tagad paskatos apkārt uz to, kas notiek šajā ekonomiskās krīzes laikā, tad redzu, ka tiek runāts par investīcijām pētniecībā un izstrādē, bet paskatos tāpat laikā arī uz budžetu, uz skaitļiem, un tad es saprotu, kur tad Eiropas Savienībai ir jādod sava palīdzīgā roka. Eiropas Savienībai jāspēlē parauga loma, Tai jārada papildus efekts visām šīm investīcijām, tai jābūt kā pionierē šajā jomā. Un domāju, ka zināmā mērā šī subsidiaritāte ir jāpārvērš pavisam otrādi. Eiropas Savienībai jāizrāda sava atbildība, lai šajā konkrētajā krīzes situācijā redzam, ka patiesi notiek investīcijas pētniecībā un izstrādā. Mēs taču zinām, cik ļoti svarīgi ir īstenot pētniecību, lai tiktu galā šo krīzi. Tālāk došu vārdu Konstancei Krēlē vēlreiz. Jā, Hankungs, tā ir mūzika manām ausīm, tas, ko jūs sakāt. Es pilnībā jums piekrītu, bet tomēr gribētu dzirdēt kaut ko par to, kā jūs domājat pārliecināt citus. Viena lieta ir pētniecība, bet kas, piemēram, notiek ar Eiropas sociālo fondu? Kā to mēs varam iestrādāt šai kopējā sociālās kohēzijas ainā? Hankungs. Jā, tas ir kaut kas tāds, kur varam gūt panākums tikai tad, ja mums ir integrēta pieeja. Man ir vajadzīgi izglītot, kvalificēti cilvēki, un tam jāsāks jau no bērna kājas, jaun, jaunībā, jaunieši jāizglīto universitātēs, ir vajadzīgi tālāk uzņēmēji, kas ir gatavi uzņemties risku, kas var izmantot šos, šo savu jau kopš bērnības uh, auklēto talantu. Man ir vajadzīgi cilvēki, kas iz, izvērš pakalpojumu jomu, kas ir talantīgi, kvalificēti, un tāpēc mums ir vajadzīga šī integrētā politika. Politika, kuras ietvaros tiek ņemts, vēr, ņemts vērā visas, visi apstākļi, kas tāpat laikā nav akla uz individu, individuālu reģionu vajadzībām. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas būtu gana atklāta un kura būtu atvērta arī tādiem specifiskiem reģionam veidotiem risinājumiem. Zinošanas par reģionu tam jānāk no pašiem pamatiem. Un tālāk jāveido šī politika, kas piemērot konkrētiem reģioniem. Paldies! Tālāk došu vārdu Ramonai Nikolai Manesko. Lūdzu! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului. Uh, Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es vispirms gribētu sveikt Hāna kungu, komisāru amatu kandidātu šeit mūsu vidū, un es ļoti ceru, ka mēs biežāk ar jums tiksimies, Hāna kungs, kad kļūsiet par komisāru. Bet es gribētu uzdot savu pirmo jautājumu par sesto eh, komisijas progresa ziņojumu, kur iet runa par um, inovācijām un radošu pieeja kā instrumentiem, kas varētu palīdzēt dalībvalstīm izkļūt no ekonomiskās krīzes. Jautājums, komisāra kungs, vai jūs tiešām domājat, ka vietējo talantu attīstīšana, uh, kā tas ir norādīts šajā ziņojumā, ir paši svarīgākie un spēcīgākie instrumenti, kas Eiropas Savienībā ir, lai izkļūtu no krīzes? Atbilda viena no jomām, tā es gribētu teikt. Bet es domāju, ka vienmēr ir kļūdaini fokusēties tikai uz vienu vienīgu jomu, jo šeit atkal ļoti svarīgi ir integrēta pieeja. Eiropas spēks ir tās um, daudzveidībā un Eiropas bagātība jau gadu simtiem ir bijusi šī radošā izpausme. Ja es salīdzinu Eiropu ar citiem pasaules reģioniem, kuros nav šīs kultūru dažādības, šīs daudzveidības, šīs krāsainās mozaīkas, viņiem nav Viņiem pietrūkst šis radošais līmenis, ko varētu izmantot kā ieroci, Un eh, šī radošā pieeja bija un būs Eiropas panākuma atslēga. Pagātnē mēs bijām salīdzinoši neliela kopiena. Un, protams, arī nākotnē planētas kontekstā mēs nebūsim uh, lieli. Uh, Bet mums ir jākoncentrējas uz savām stiprajām pusēm, un tas ir jākopj, jākultivē jau no bērna dārza līmeņa. Tas, kā mēs organizējam lietas, tas, kā mēs izmantojam izglītības sistēmu un mācību programmas jau no sešu gadu vecuma, dos rezultātu nākotnē, jo tas izšķirs to, vai bērni gribēs mācīties tālāk vai nē. Es uzskatu, ka mans eh, kolēģis, kurš būs atbildīgs par izglītību, noteikti nāks klajā ar šādām iniciatīvām. Gribētu aicināt arī jūs piedalīties šajā procesā. Paldies! Papildus jautājums. Uh, paldies, Hāna kungs! Jā, patiešām uh, uh, radoša pieeja un inovācijas ir svarīgi elementi, bet es ceru, ka mēs varēsim ņemt ārā citus elementus, kas iekļaut kohēzijas politikā. Un šeit es gribētu runāt par komisijas dokumentu, kas iezīmē nākotnes stratēģiju Eiropas Savienībā 2020. gadam, un tur nav pieminētas vietējās pašvaldības. Kā jūs domājat, kā šo stratēģiju varēs ieviest uz vietām, ja mēs neiesaistīsim vietējās pašvaldības? Un ko jūs darīsiet šai sakarā? Paldies! Atbilde. Es jau runāju par to, ka es gribu koncentrēt uzmanību uz pilsētu vidi bet es domāju, ka tur arī ir jāliek uzsvars, un tad būs rezultāts. Es esmu gandrīz simtprocentīgi pārliecināts par to, ka mums ir nepieciešams iesaistīt arī vietējās struktūras, bet tas nenozīmē tikai vietējās pašvaldības, tas nozīmē arī pilsonisko sabiedrību. Un tieši tā mēs varam panākt to, ka vietējā līmenī kaut kas rodās un attīstās. Tas eh, nenozīmē tikai politiski administratīvās līnijas izmantošanu un tikai institūciju iesaistīšanu, bet tur ir arī daudz citas struktūras, kas darbojas, dažādas nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas, un šajā partnerībā ir jāiesaist ik viens. Šādā visaptverošā stratēģijā ir jānodrošina, ka tiek uzklausīts ik viens Paldies, François Alfonsī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra um, amata kandidāta kungs, es esmu šeit. Jā, es arī gribētu sveikt jūs mūsu uh, vidū. Un mūsu grupā ir trīs jautājumi, kas sagatavoti jums. Jūs esat uh, pret reģionālās politikas nacionalizāciju. Jā, mēs esam par to priecīgi. Mūsu pozīcija ir skaidra un nemainīga. Jūs nākat no valsts ar decentralizētu pārvaldes struktūru, bet vai jūs reģioniem nākotnē piešķirsiet lielāku lomu, tīpaši tajās valstīs, kur šī centralizācija ir spēcīgāka? Mūsu grupa uzskata, ka kohēzijai ir jābūt par Eiropas Savienības politisko prioritāti. Tām ir nepieciešams finansiālais atbalsts. Kāds garantīs šodien jūs mums varētu dot šai sakarā? Un visbeidzot, es gribētu lai Eiropas parlaments un mūsu komiteja it īpaši tiktu iesaistīta kā pilnvērtīgs partneris atbilstoši Lisabons līguma jaunajiem noteikumiem. Un ko jūs darīsiet, lai tas tiktu izdarīts? Paldies! Atbilde. Pirmkārt, Mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības realitātes. Mums darbojas nacionālās struktūras, un mēs tās nevaram izmainīt, bet mēs sadarbojamies ar reģioniem, reģionu pārvaldes struktūrām, cenšoties stiprināt reģionus, un to var izdarīt ļoti dažādi. Vietējā un reģionālajā līmenī mēs varam darboties ļoti dažādi. Viena lieta, protams, ir budžets, un to jau es pieminēju. mēs patreiz esam atvēlējuši tām visai lielu budžeta daļu, bet mums būs smagi jāstrādā, lai šos asignējums, šo asignējumu līmeni saglabātu. Tādēļ mums vienmēr ir ļoti skaidri jāparāda, ko var panākt ar reģionālo politiku, kur ir šī reģionālās politikas pievienotā vērtība. Salīdzinājumā ar pieju pa nozarēm. Tagad, kad mums ir jaunais Lisabonas līgums un tur ir ļoti spēcīgi iestrādāts subsidiaritātes princips, mums ir praksē jāizmanto šī subsidiaritāte. Un tad tieši tie cilvēki, kas eh, aktīvi darbojas reģionālajā politikā, būs tie, kas realizēs šo subsidiaritātes principu. Es uzskatu, ka tas piedāvā risinājumus. Un, visbeidzot, kāds bija jūsu pēdējais jautājums? Alfonsī kungs. Mēs gribētu dzirdēt, kā jūs grasties mūsu komiteju un parlamentu iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā. Hāna kungs, vai jā, es tiešām nesaprotu, kā es varēju aizmirst šo jautājumu, kas ir tik svarīgs. Godīgi sakot, um, man šķiet, ka viens no veidiem, kā to izdarīt, ir tikties uh, neoficiālā kontekstā arī. Un cik tālu man darba kārtība to atļaus, es gribētu realizēt tā saucamo atvērto durvju politiku. Es negribētu ar jums tikties tikai formālā gaisotnē, jo man šķiet, ka ļoti daudz ko var panākt ar neformālu kontaktu palīdzību. Un es gribētu arī jūs aicināt nākt pie manis ar savām idejām, iniciatīvām. Es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti runāsiet par to ar manis. Man liekas, mums vienkārši ir jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā. Es jau pašā sākumā norādīju, ka es redzu parlamentu kā svarīgu partneri, jo priekš manis jūs jau esat Eiropas reģioni. Šeit ir pārstāvēts ļoti dažādas zināšanas, pieredze, prakse un, es noteikti uh, uz to paļaušos, to izmantošu. Man ir liels prieks, ka, ja man būs iespēja ar jums kopā strādāt, un es labprāt uzklausītu jūsu apsvērumus, jūsu bažas pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Mums tas bija parlamentāriešiem ļoti svarīgs jautājums, tādēļ es atļauju komisāra um, amata kandātu kungam runāt ilgāk. Un tagad došu vārdu Oldričam Vlasak kungam. Paldies, un es gribētu sveikt komisāra amata kandidātu šeit, un kā atceros no Brozo kunga nominācijas runas, tad eh, šī ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības rīcību politikām, un mēs, kā reģionālās attīstības komiteja, sagaidām, ka jūs turpināsiet savu priekšgājēju iesākto, kā arī, piemēram, kā jau jūs to zinat. Ņemot vērā jūsu rakstiskās atbildes, Mēs saprotam, ka Eiropas konkurētspējas nodrošināšana ir ļoti svarīga. Ārējā konkurētspēja nenoliedzami ir ļoti svarīgs kopienas politiku mērķis, lai um, vispār attaisnot Eiropas Savienības eksistenci kā tādu, bet ir vēl kāds uzdevums, kas ir jārisina kohēzijas politikai. Un tas ir veicināt Eiropas Savienības iekšējo kohēziju, veicinot iekšējo konkurētspēju. Centrālajā un austruma Eiropā ir daudz reģioni un pilsētas, kam ir nepieciešamas apjomīgas Eiropas Savienības investīcijas infrastruktūras uzlabošanai, lai tādējādi uzlabotu priekšnosacījumus kas nepieciešama Eiropas integrācijas veiksmīgā izmantošanā, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos un, visbeidzot, lai veiksmīgi realizētu vienoto tirgu. Tādēļ, Hāna kungs, es gribētu vaicāt jums sekojošo. Kā jūs esat iecerējis veidot nākotnes kohēzijas politiku, uzlabojot priekšnosacījums, labākai izaugsmai un uzplaukumam atpalikšajos reģionos, vai arī jūs kā galveno prioritāti nākamā kohēzijas politikā redzat ārējās konkurētspējas pilnveidošanu? Paldies, šī gadījumā šķiet nebūs laika papildus jautājumam. Hānkungam vārds lūdzu. Jā, Protams, ir, lietas ir jādara pa vienai, bet nedrīkst ignorēt nevienu no šiem aspektiem. Protams, trūcīgākajiem reģioniem ir jāpiedāvā iespējas, un viņi ir jāatbalsta tajā, bet tajā pat laikā arī bagātie reģioni nevar ieslīgt stagnācijā, jo tad viņi kļūst par atpalikušiem. Tātad mums ir jānodrošina, lai tie reģioni, kas nav tik labi attīstīti, un līdz ar to saņēma vairāk Eiropas Savienības finansējumu, paplašinātu savu aktivitāšu sfēru, paplašinātu savu iespēju loku, lai varētu panākt uh, attīstītākos reģionus. Tas nozīmē, ka, protams, ir jāinvestē infrastruktūrā, ir jāinvestē attīstības projektos, kapacitātes veicināšanā. Un, protams, ir jāuzlabo arī vidas apstākļi, bet tajā pašā laikā ir jāveicina uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstība šajos reģionos. Tas nozīmē investīcijas pētniecībā un izstrādē, kā arī mazos un vidējos uzņēmumos. Tā kā šeit ir jārealizē um, šī holistiskā vai visaptverošā pieeja. Jautājums, protams, varētu būt uh, par uh, finansējumu intensitāti. Protams, šādos uh, atplikšākos reģionos uh, finansējums būs intensīvāks, un, ja runājam par programmām, tad arī, teiksim, šīm programmām ir jābūt piesātinātākām. Bet šeit mēs varētu veicināt reģionālu reģionus sadarboties, atbalstīt vienam otru, palīdzēt savstarpēji, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tie ir tie virzieni, kuros mums būtu jāraugās, veidojot nākotnes kohēzijas politiku. Protams, mēs varētu koncentrēties uz vienu lietu, bet tas būtu pretrunā ar kohēzijas politiku. Protams, šajos, teiksim, galvenajos virzienos mums ir atsevišķas jomas, atsevišķas tēmas, kam mēs pievērsīsim uzmanību. Paldies! Paldies! Es ļoti ceru, ka, uh, Oldrich, ka jums nav papildus jautājums. Pusminūte tikai. Pavisam īsi. Vai jūs esat gatavs izveidot šos pārejas perioda reģionus, transition regions? Jā, ja, natürlich, uh, die, die, uh, die über... Atbilde, jā, protams, šie pārejas perioda reģioni būs arī nākamajā programma periodā, un tiem mums ir jāpievērš uzmanība, jo no vienas puses ir reģioni, kas um, šodien jau iziet no recesijas, bet tāpat laikā ir reģioni, kuri vēl nav tikuši izvērtēti pēc šiem panākumiem vai attīstības. Tādēļ ir jārealizē pavisam vienkārša pieeja. Mums ir ļoti dažādas struktūras, kas tiek izmantotas, lai arvien samazinātu šo, teiksim, struktūru fondu finansējumu un, attiecīgi, lai Uh, pakāpeniski piesaistītu. Piemēram, ja runāju par līdzfinansējumu, tad uh, šeit ir, uh, piemēram, īpatsvars no 70 līdz 90 procentiem, jo mums ir jāraugās, lai mēs ievērotu taisnīgumu finansējuma sadalījumā. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Elī Horokungam. Žēlī! Komisāra kandidāta kungs. Jūs būsiet atbildīgs par Azoru salām, par Kanārijas salām, Madeiru, Reūnijas salu. Spānija, Portugāle un Francija nākamajā mēnesī izstrādās memorandu par tiem izaicinājumiem, kuri ultraperifērie, <clears throat> ar kuriem saskars ultraperifērie reģioni. Ņemot vērā šā memoranda izstrādi, kā jūs izturēsieties pret šiem reģioniem? Un šis reģions īpaši attālie, šis termins īpaši attālie reģionu, kurš ir iestrādāts Lisabonas līgumā, ko tas jums nozīmē? Jo es uzskatu, ka ir jābūt sadarbībai starp dažādiem dienestiem, lai komisija tiešām adekvāti ņemt vērā to realitāti, kas valda šajos īpaši attālajos reģionos kandidāta kungs. Runājot par īpaši attālajiem reģioniem, tad eh, tas nozīmē Eiropai īpaši pievienoto vērtību. Tas mums ir bijis skaidrs jau sen. Burtiski pēdējā laikā cilvēki ir apzinājušies, cik šie reģioni ir svarīgi, un es jums varu garantēt, ka ievēlēts komisāra amatā, amatā es šiem reģioniem pievērsīšu īpašu uzmanību. Ir grūti pateikt konkrētu laika periodu, un tomēr e, pēdējā laikā mēs esam pievērsuši lielāku uzmanību īpaši attālajiem reģioniem un arī komisija ir mēģinājusi izveidot tā saucamo vienas pieturas aģentūru šajos reģionos. Mēs apzināmies problēmas sarežģītību, taču vienlaicīgi šajā problēmā ir jāredz arī risinājums un pievienotā vērtība. Tieši šajos reģionos Eiropas vērtību izplatīšana un popularizēšana ir īpaši svarīga. Gribētu pieminēt to, ka mums šajos reģionos ir izveidojusies ļoti veiksmīga pārobežu politika, un šie īpaši attālie reģioni ir sev veida izējas punkts tālākas sadarbības iespējai, un šīs iespējas atbalsts man būs ļoti svarīgs. Paldies! Un tagad eh, Džons Baftans lūdzu. Paldies, prieksēdz kundze. Hāna kungs. Es vēlētos uh, izteikt vienu komentāru par to, ko jūs teicāt, ka šajā telpā sēdošie varbūt ir skeptiski, un es tiešām esmu viens no skeptiķiem, jo es uzskatu, ka arī apvienotajai karalistē vajadzēja referendumu par apvienotās karalists attiecībām ar Eiropas Savienību, bet ja jau mēs esam šeit, tad manā reģionā, Velsas reģionā, kurš ir pēdējo septiņu gadu laikā saņēmis finansējumu no šiem fondiem, bet šis finansējums beigsies 2013. gadā. Tātad eh, atcerēsimies, ka Eiropas Savienībai naudas, ja mēs ņemam tādā teorētiskā līmenī, nemaz nav, tā ir mūsu nauda. 2013. gads būs pēdējais gads, kad mēs saņemsim naudu. Kādas garantijas jūs variet sniegt, ka tāda valsts kā Velsa saņems adekvātu finansējumu pārējais periodā? Par ko es visvairāk bažos? Eiropas Savienība paplašinās, jaunas valsts tajā iekastājas, iespējams, ka pavisam drīz iestāsies Horvātija un Islanda, Turcija. Tātad nabadzīgās valstis iestājās un Velsa zaudē kohēzijas fonda atbilst, atbalstu. Tātad es tiešām baidos no tā, ka mēs zaudēsim būtisku finansējumu reģionālajai politikai. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu tiesības būtu nodrošināts, vai jūs varat garantēt, ka mēs tās saņemsim arī turpmāk. Mr. Bafni, have you shown, uh... Bafton kungs, es uh, iepriekš savā ievadrunā jau teicu, ka es tiešām saredzu to, cik ārkārtīgi svarīgi ir arī nākotnē nodrošināt adekvātu palīdzību reģioniem, kuriem tā ir vajadzīga. Jo tiešām, tieši pateicoties reģionālajai politikai, šiem reģioniem ir tik veiksmīgs attīstības ceļš, un tomēr reģioni vēl varbūt nav nonākuši situācijā, kurā tie ir pilnīgi neatkarīgi. Protams, ka būs pārējais perioda nosacējumi, un uzskatu, ka mums vajadzētu ietver pārējais perioda noteikums arī turpmākā perioda finansējumā. Taču vienlaicīgi mēs vēlamies arī vienkāršot noteikumus. Šobrīd arvien vairāk ir skaidrs, ka reģioniem būtu jāuzņemās atbildība vairāk pašiem. Un, piemēram, tāda reģiona, kuriem nav bijusi tik negatīva situācija, kā varbūt citiem, šie reģioni, protams, relatīvā apmērā ir nonākuši mazliet ēnā. Cik man ir zināms, Velsa ir ļoti ieguvusi no Eiropas Savienības finansējumu, un to nevajadzētu aizmirst. Velsa ir ļoti daudz saņēmusi no Eiropas Savienības, un iespējams, ka pēc pieciem gadiem jūs būsiet pārliecināts pro-eiropietis, jo jūs tiešām saredzēsiet, kādas iespējas tieši Velsai sniedz dalība Eiropas Savienības kopējā sadarbībā. If I, if I can just respond, uh, Mr. Han, thank you. Jā, paldies par jūsu komentāru. Es tikai vēlējos pateikt, ka uh, mums ir jāņem vērā arī detaļas. Es e, cieši sadarbošos ar jums, un es tiešām vēlos, ka, piemēram, tādas valsts kā Velsa, tā tad tā ir mūsu nauda. Jūs sakiet Eiropas Savienības nauda. Nē, tā ir mūsu nauda. Eiropas Savienībā naudas nav. Also, ich denke, alle. Kandidāts. Es zinu, ka mums ir dažādi viedokļi, un tas patiesībā ir labi. Mēs jau diskutējām Ir ļoti labi, ka Eiropā ir viedokļu daudzveidība un mēs katrs varam to aizstāvēt. Un tomēr esmu pārliecināts, ka mēs kā Eiropieši varam piešķirt pievienoto vērtību mūsu kopējai sadarbībai. Esmu par to pārliecināts. Un esmu pārliecināts arī par to, ka arī Velsa iegūs no darbības Eiropas Savienībā. Hubners kundze, jā, vēlas iegūst ne tikai finansiāli, jūs esat ieguvuši arī idejas par finanšu motoriem. Velsā un par dažādiem projektiem, tā tad jūs esat ieguvuši no reģionālās politikas. Un tagad ejam pie atsevišķo, uh, atsevišķo deputātu jautājumiem. Un mēs samazinām katra jautājuma laiku. Varbūt uzdodiet tikai jautājumus un pirmajam dod vārdu Markusam Pīperam. Godātais komisār Kandakungs, esmu šeit, jums aiz muguras. Jā, es eh, tiešām esmu priecīgs, ka zinātniski vēl nav izdevies nodefinēt teritoriālās kohēzijas ideju jo tā ir tēze, par kuru diez vai mums jau kad izdosies vienoties un varbūt pat to nesaprast. Varbūt drīzāk vajadzētu skatīties uz reģionālo politiku kā uz atbalsta devēju reģionālās attīstības veicinātāju. Nevienmēr ir jādo, jārunā par naudu, kā mēs to esam darījuši līdz šim. Protams, nauda ir svarīga, bet tas nav viss. Es uzskatu, ka komisijai pēdējā laikā ir trūcis izpratnes par to, ka reģioni ir ļoti svarīga Eiropai. Reģioniem ir, protams, izveidots pamata direktīva un vesela virkni citu saistošo tiesību aktu, un tomēr fiziskie noteikumi nevienmēr ir veiksmīgi. Kāds ir subsidiaritātes princips, kāda ir, paša, kāda ir pašvaldība loma, kāda ir sadarbības tīklu izveide? Šobrīd Eiropa ir uzņēmusies ļoti daudz, bet arī reģioni kļūst ar vien būtiskāki. Reģionālās reģionālās satiksmes eh, izveidošana. Tātad, cik lielā mērā jūs būsiet reģiona advokāts, kandidāta kungs? Man ir nedaudz cits skatījums uz šiem jautājumiem. Ar to vēlētos pateikt, ka runa jau tiešām neiet tikai par tā vai cita veida atbalstu. Galvenais, lai skatījums būtu nozīmīgs, lai skatījums būtu nopietns. Varbūt varētu uz to skatīties tā, ka, ka tēvam vienmēr ir interese, lai bērni attīstītos brīvos apstākļos, bet ir jānosaka arī robežas un jābūt arī stingram. Ne viss bērnam ir iespējams. Protams, ir tā, ka komisijā lēmums pieņem komisāra kolēģija. Līdz ar to sadarbībā ar citiem komisāriem man, ja tikšu ievēlēts šajā amatā, uh, Būs jāraugās, lai visu interešu aizstāvība tiktu nodrošināta. Piemēram, ja kādam lēmumam ir ietekme uz reģioniem vai vietējām pašvaldībām, tad par šo jautājumu aizstāvēšanu es būšu atbildīgs tiešā mērā. Mēs šeit varētu pieminēt eh, arī vairākus no tiem piemēriem, kurus minēja deputāti. Uh, Un šeit būtu svarīgi pieminēt arī ietekmes seku novērtējumu. Reģionu jautājumam ir jātiek iekļautam ikvienā likumdošanas aktā. Varbūt, ka neformālā līmenī mums izdosies nodrošināt to, ka gadījumos, kad reģionālās un vietējās intereses tiek skartas, kādam par tām ir jārunā. Ja šis interesi netiek pietiekam izgaismotas tad eh, mums vajadzētu rīkoties tā, lai tās tiktu izgaismotas, katrā ziņā, lai tās tiktu izskatītas lielākā mērā. Es pie tā strādāšu. Jā, papildi jautājums. Mēs runājam arī par reģionālo politiku. Kā jūs redzējat saistības starp struktūru fondiem un lauksaimniecības politiku? Vai tad nav tā, ka bieži vien Finansējums tiek sniegts paralēli, piemēram, ministrijām ir grūti apgūt dažādas fondus. Varbūt, ka būtu labāk sapludināt un izveidot lielāku konverģences ideju. Jāsaka, ka lauksaimniecības komitejai būtu cits skatījums. Protams, ka mēs diskutēsim par šiem jautājumiem. Taču es vēlētos darboties sekojoši. Es uzskatu, ka vajadzētu veicināt dialogu ar kolēģiem un mēģināt nodrošināt vienotību, cik nu tas tālu ir iespējams. Protams, ka pastāv dubultošanās risks, un nevienmēr mēs šos riskus varam iepriekš paredzēt. Esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu darīt visu, kas iespējams, lai izvairītos no dubultošanās, bet, kā teicu, nevienmēr tas ir iespējams. Varbūt, ka mums vajadzētu harmonizēt noteikumus, tos noteikumus, kur tiek piemēroti visvairāk, un varbūt vajadzētu mēģināt efektīvāk izmantot līdzekļu ieviešanu. Mums ir jāmēģina panākt sadarbības starp dažādiem fondiem, un tas arī ir komisijas mērķis. Tādā gadījumā Es eh, tiešām jums varu pateikt, ka um, mēs to darīsim. Stavrakakis kungs, godātais komisāra kandidāta kungs. Jūs noteikti piekrītat tam, ka Eiropa šobrīd sastopas ar lieliem izaicinājumiem socioekonomiskiem, vides Un, protams, ka mēs vēlamies balstīt inovāciju uz zinātnes balstītiem datiem gan Eiropas, gan arī globālā līmenī. Un tomēr attīstība reģionos pierāda, ka eksistē ļoti būtiskas attīst, at, atšķirības starp reģioniem. Ņemot vērā to, ka kohēzijas politika ir kopīga visai Eiropai, kurā neviens reģions nevarētu būt ārpus tām, jūs, kā zinātnes un izpētes ministrs, jums jau ir pieredze, un kāds būtu jūsu plāns palīdzēt visiem reģioniem sasniegt konkurētspējas līmeni, tādu konkurētspējas līmeni, lai varētu konkurēt modernā un inovatīvā sabiedrībā? Stavrakakis. Stavrakakis kungs, paldies. Diemžēl man ir tikai divas minūtes atvēlētas šim jautājumam, bet es varētu runāt par to vismaz stundas divas. Patiesībā tieši šī arī ir atšķirība starp to uzdevumu, kāda ir zinātnes un pētniecības komisāram un reģionālās attīstības komitāram jo zinātnē ir jābūt ļoti augsti specializētai, un patiesībā nav nekādas nozīmes, cik lielā mērā šī zinātne ir specializēta, bet ja tā ir pietiekama, ja tā ir ļoti augstā līmenī, tad tā ir augsta zinātne, taču runājot par reģionālo politiku. Reģionālajā politikā mēs vēlamies, lai zinātne radītu iespējas reģioniem attīstīties, un no otras puses, lai reģioni veicinātu zinātni. Protams, ka DAX eksistē atšķirības starp dažādiem reģioniem, bet eh, reģionos katrā ziņā dalību valstīs eksistē zinātnes ministri. Katrā valstī ir radīta zinām, noteikta zinātnes platforma, Un e, mēs nedrīkstam pieļaut smadzeņu aizplūšanu no Eiropas, jo mēs vēlamies, lai Eiropā nebūtu smadzeņu aizplūšana, bet smadzeņu pārvietošanās. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai zinātnes iespējas aizplūst no, ie, no Eiropas. Mēs vēlamies Eiropu redzēt kā spēcīgu centru kopumu, kurā notiktu zinātniskā darbība ļoti augstā līmenī. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ļoti spēcīgi zinātnieki aizbrauc no Eiropas. Mēs vēlamies redzēt daudz spēcīgu zinātnes centru izveidi. Vēl bez tam mēs runājam arī par dažādu zinātnes pētniecības centru izveidošanu pie universitātēm. Jā, man vairāk nav laika, diemžēl, bet eh, Pēc tam mums noteikti būs iespēja vēl runāt par šiem jautājumiem. Vēl tikai vēlējos piebilst, ka ir nepieciešams zinātnes un pētniecības iespēju izplatījums pa visu Eiropu, un universitātēm šajā tīklā ir jāspēlē būtiskāku, pā, būtisku lomu, arī iesaistot dažādus uzņēmumus. Paldies! Paldies, komisāra kungs, jūs tikpat nu pat uzņemāties saistības Ja viss notiks atbilstīgi, tad jūs apņematies nākt pie mums un runāt par novatārismu. Tālāk dot vārdu Janam Brežinam. Uh, Mr. Hāna. I... Hāna kungs. Man šķiet, it kā tāds no malas varētu šķiet diezgan vienkāršs noteikums attiecībā uz noteikumiem nākamajam plānošanas periodam. Vai jūs atbalstat nepieciešama atbalstīt gan kohēzijas fondu, gan Eiropas reģionālo un, reģionālo un attīstības fondu? Jūsuprāt, kā jānotiek nu, šai no, sociālā fonda nodalīšanai no struktūra fondiem. Tas arī viss, saka Brežankungs. Ich weiß ja, dass die einfachen Fragen immer. Jā, jā, es zinu, saka Hāna kungs, es zinu, ka visvienkāršākie, visvienkāršāk noformulētie jautājumi parasti ir vissarežģītākie un visgrūtāk atbald, atbildamie, jo tie ir politiski ārkārtīgi interesanti. Tas ir tāds milzīgs aplis, kā loks, integrēta reģionālā politika ietver, protams, arī sociālo fondu kā vienu no struktūra fondiem. Un tam kopumā jāaptver sociālās kohēzijas joma. Un tāpēc, manuprāt, nākotnē nevaram neko mainīt šajā pamatstruktūrā, pamat, pamat uzdevums sadalē kas attiecas uz saturu un fokus punktiem, jā, tur ir iespējas kaut ko mainīt, būt elastīgiem, te varam virzīties uz priekšu, un tas, protams, ir arī vajadzīgs. Bet pamatkoncepcija, manuprāt, ir jāsaglabā nemainīgi, no tās nedrīkstam novērsties. Paldies, saka priekšsēdētāja, tālāk Jevgeņijas Kirilovs. Paldies! Pakreis no jums, komisārkungs. Godātais komisāra amata kandidāti! jums ir jāpakļau šīm ļoti smagnējām procedūrām struktūra fonda izmantošanas ietvaros. Bieži vien šīs procedūras tiek kritizētas, tās kritizētas gan šeit parlamentā, šai eh, komitejā, gan arī citur, gan arī revīzijas palātā, un kas eh, vēl svarīgāk, bieži vien to kritizē arī šo struktūra fondu saņēmēji. Tā tiešām ir problēma, un pavisam nesen es konstatēju, ka tā ir problēma arī jūsu valstī, kaut gan jūs nebūtu nesat jaunā dalība valsts. Uh, tiek runās par līdzekļiem struktūra fondos, un tad parasti visi saka, nē, nē, vienkāršāk ir vienkārši iet uz banku un aizņemties līdzekļus. Interesanti par šīm lietām runāt, un tāpēc gribu uzdot jautājumu, kāda veida pasākums esat plānojis, lai panāktu noteikumu vienkāršošanu, un kā jūs šo vienkāršošanas procedūru uz, uh, saredzat, vai tas ir tāds turpinošamies process, jo gal galā šī perioda noslēgumā es domāju, ka droši vien uh, noslēgsim savu darbu un tā, bet procesam vajadzētu turpināties, tam vajadzētu turpināties arī nākamā sasaukuma laikā. Tātad kāds ir jūsu viedoklis šai ziņā? Hānkungs. Kā jau teicu, ievadu vārdos. viens, viena no pozitīvākajām lietām, ko panāca Hibners kundze ar savu komandu iepriekšējā plāna, šī plānošanas perioda laikā, bija tas, ka izdevās apstiprināt trīs vienkāršošanas pakotnes. Nu, tās gan vēl tiek apspriestas parlamentā, par to vēl gala lēmums tikai jāpieņem. Bet tā ir bijusi ļoti būtiska zīme, ka atšķirībā no citiem plānošanas periodiem uh, Ehm, šī plānošanas perioda laikā ir izdevies virzīt jautājums uz priekšu tā, lai pieskaņotos līdzekļu saņēmēju vajadzībām. Tad, kad tiks apstiprināta šī trešā vienkāršošanas pakotne, es ļoti ceru, ka tā tas arī būs, jo tā būtu ļoti liederīga atsevišķām individuālām valstīm arī tie no finansiālā skatu punktu raugoties, tad tajā brīdī tā tiks piemērota šim konkrētajam plānošanas periodam. Jau tagad esmu piedalījies daudzās diskusijās, esmu uzklausījis līdzekļu saņēmējus, un viņi vēlas, lai būtu tiktu nodrošināt zinām stabilitāte, paredzamību, lai viņi zina, kāda ir viņu situācija, un lai nebūtu tā, ka noteikumi nemitīgi mainās, jo ir ļoti grūti pielāgoties noteikumiem, kas turpina mainīties. Ir tie vienkārši jāiemācās un jārespektē. Šobrīd ir darba grupas, kas jau šobrīd strādā pie tā, kā šos jautājumus risināt, tie strādā kopā ar dalību valstu ekspertiem un pēta, kā šo procesu turpināt. Un tas notiks jau attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Noteikumi ir izstrādāti, izveidoti tā, lai tos varētu vienkāršot. Piemēram, tiek noteiktas fiksētas fiksētas stundas, summas vispārīgajām izmaksām, darbinieku izmaksām un tam līdzīgi. Es domāju, katrs, kas ir darbojies šajā jomā, atzinīgi novērtēs jebkurus vienkāršanas centienus, kas palīdz atvieglot ikdienas darbu un pieteikšanos uz šiem fondiem. Un galu galā tas process arī nekad nenoslēgsies. Mums pie tā jāturpina strādāt. Jo es uzskatu, tu, es uzskatu, ka ļoti daudz pozitīvu soļu tiešām jau ir veikti virz, pareizajā virzienā. Uh, Paldies, esmu apmierināts ar jūsu atbildi. Tikai gribēju vēl piebilst, ka tas ir vēl viens šo, šim, po, vēl viens piemērs potenciāli ļoti lieliskam dialogam ar jums turpmākajā jūsu darba laikā. Paldies, tagad pārējiem tālāk pie nākamās uh, runātās, un tā ir Filis Hakajev Husmenova. Paldies, priekšādātāji. Kandidāt kungs. Izteikšos pavisam īsi Jūs jau droši vien gaidījāt, ka tiks uzdot šāda veida jautājumu, un zināmā mērā tos atbildēt jau rakstiski. Kā jūs redzat reģionālās politikas iekļaušanu atjaunietā Lisabonas līguma kontekstā? Kā jūs redzat reģionālo integrāciju šajā kontekstā kopumā ar citām politikām Lisabonas līguma saistībā? darf pēc vēteriem beginnen. Sākšu ar jūsu otro jautājumu, saka Hānkungs. Jau tiku teicis. ka ar prieku skatīšos uz tālāku attīstību un pēc iespējas īstenošu diskusijas ar saviem kolēģiem par to, kā īstenot sadarbību ar citām politikas jomām, citiem politikas virzieniem. Domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi šim dienestam, komisijai kopumā, tas svarīgi arī darbiniekiem, lai komisārs, atbildīgais komisārs eh, arī pats dotu zaļo gaismu šāda veida sadarbībai. Ir daži ļoti labi piemēri šāda veida sadarbībai starp, piemēram, reģio ģenerāla direktorātu un pētniecības direktorātu. Ar Potočņiku kungu mēs jau esam runājuši par šiem jautājumiem. Un šīs sadarbības gars varbūt lielā mērā varētu tikt piemērots arī vidas aizsardzības jomai. Ar Kalasa kungu un citiem mēs varam turpināt sadarbību kolēģijas ietveros. Domāju, visi šie dažādie politikas virzieni ir jāsasaist, ir jāapmainās ar pieredzi, ar idejām un uh, jāskatās, kur kuras intereses izvietotas. Reģionu politika saistīta ar transporta politiku nenoliedzami, tiek saistīta ar investīcijām vidas aizsardzības jomā, ar pētniecību te ļoti augstā līmenī jānotiek šai sadarbībai, un varbūt šeit sadarbība ir pat nepieciešama vairāk nekā starp citām jomām. Tāpat laikā mums jārespektē visu pušu intereses. Un domāju, ka kopējās intereses šeit, šeit ir tādas, ka ir vajadzīga integrēta reģionālā politika, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī integrācija ir nepieciešama. Nevis tāda sektorāla fragmentācija, kā to, varētu iedomāties. Ja, nu, no ar to arī savu atbildi noslēgšu. Šobrīd paldies, saka priekšsēdētāja, tālāk dot vārdu Sofijai Briārā Jokonī. Paldies priekšsēdētāja komisāra, kamata kandidāta kungs, godātie kolēģi. Reģionālā politika reizēm tiek kritizēta jo tā pārstāvot tikai, jo vienmēr ir valstis, kas dod tikai neto ieguldījumu, un tad ir virkni citu valstu Eiropā, kas savukārt līdzekļus saņem. Skatoties šo kritiku, mēs nevēs, nesam spējuši šobrīd konst, noskaidrot, kādas tad ir priekšrocības līdzekļu izmantošanai visām Eiropas Savienības dalību valstīm, vai jūs varbūt vēlētos arī šīs netiešās priekšrocības, ko nes līdzi reģionālā politika, atspoguļot tām valstīm, kas ir neto ieguldītājs, kādas eh, pozitīvas lietas gūst uzņēmumi, kāda veida iniciatīvas varbūt jūs varētu uzņemties, lai par to informētu dalību valsts, kas ir neto ieguldītājs. Varbūt man vajadzētu pārdomāt paziņojumu struk, eh, politiku, komunikācijas politiku šajā jomā komisāra amata kandidāts. Jā, paldies. Es nevarēju savos ievadvārdos eh, pilnībā visu uzskatīt, un arī tagad nevarēšu dot jums pilnu sarakstu ar tām lietām, ko ir panākusi Hibners kundze. Es domāju, šis jūs minētais pilnīgi noteikti ir vēl viens faktors. 2007. Eh, gadā ģenerāldirektors strādāja pie šīs jomas. Eh, ir atsevišķi dienas, kas strādā pie izvērtējuma un reģionālās politikas perspektīvām. Jums taisnība, jums taisnība, kad sakāt, ka nepieciešams šīs priekšrocības komunicēt arī pilsoņiem, iedzīvotājiem, kas līdz šim noticis ļoti adekvāti un pareizi, ir šo fondu izmantošana. Nu, nezinu, kā tas notiek ar šīm neto ieguldītāju valstīm. Viņu ieguldījumu reģionālajā politikā jau ir atmaksājušies, manuprāt, nu kaut vai skatīsimies uz šiem tūkstošiem Francijas uzņēmumu. kas gūst pozitīvus apstākļus reģionos, kas varbūt nav tik bagāti, bet kuri reģiono, reģionu līdzekļu investīciju dēļ uzlabo savu darbību. Nevaram skatīties uz situāciju tikai lineārā veidā. Nē, mums jāskatās arī uz to, kāds ir bijis šīs iespēja izmaksas. Sniegto iespēju izmaksas ir ļoti grūti to projicēt skaidrā veidā nenoliedzami. Bet tā un grūti skaidru un gaišu norādīt uz visām šīm priekšrocībām. Bet, ja skatāmies uz lielo kopainu un to, kā tiek gūta šī pēļņa no visiem blakus efektiem, ko rada reģionālo fondu līdzekļi, es domāju, priekšrocības ir nenoliedzams. Varbūt es te mazliet jau pārspīlēju, bet es domāju, ka neto maksātāji faktiski gandrīz saņem vairāk nekā tās valsts, kas saņem reāli līdzekļus. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka viņiem tas arī ir iet plusos. Šie ieguldījumi noteikti ir lielāki nekā summas, ko viņi iemaksā. Jums taisnība, jums taisnība ir lietas, ko var dalīt, darīt lietas labā, lietas, ko varam pasniegt iedzīvotājiem tā, lai viņi izprot situāciju. Paldies, saka eh, Hubners kundze, tālāk došu vārdu. Nu, notek sēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji! komisāra amata kandidāta kungs, pirmām kārtām eh, laipni sveikts mūsu vidū un vēl jums visu to labāko. Gribu pieminēt zaļo grāmatu, kas attiec uz reģionālo kohēziju un to, kādā formātā tā nāks klajā pētījumu. Kopumā šķiet eh, ir divi virzieni, tiek runāts par šiem pārejas reģioniem un tad nomaļajiem reģioniem. Provizoriskais budžeta projekts ir viens no kritērijiem Un ja mēs sa salīdz, mums jāsalīdzina šo, šo reģionu rādītāji, kas ir, nu, tikai 65% apmērā no vidējā rādītāja Eiropas Savienībā, jādomā par šiem nomaļajiem reģioniem. Un jādomā par to, kur reģioni var pieteikties uz līdzekļiem. Varbūt vajadzētu izvērot arī zināmu vidus kategoriju. Varbūt nevis gluži šie 75 vai 65 procenti. Varbūt jānosaka cits skaidrs, varbūt eh, tādiem reģioniem, kur bezdarbs ir zināmā mērā augstāks. Tātad varbūt jāmaina šie sliekšņi, kas nosaka atbilstību reģionāla fonda pieejamību, reģionāla fonda līdzekļu pieejamībai. Vai jūs runājat, vaicā Hānkungs, par faktiskiem kritērijiem un skaitļiem? Ja tā, tad man jāsaka, ka tai brīdī, kad centos izpētīt šo jomu, gatavojoties uzklausīšanai, Skatījos uz IKP rādītājiem. Un uh, tas ir viens no, viens no rādītājiem, kas ļauj konstatēt situāciju reģionos. Un komisija šai jomā ir teikusi, ka tā ir gatava skatīties ne tikai uz IKP rādītājiem, bet arī citiem kvantificējumiem rādītājiem. Tāpēc man jāsaka, esmu gatavs uzklausīt visādi veidu argumentus, bet šķiet, ka šobrīd IKP ir tas noteicošais rādītājs. Un nedomāju, ka mums šobrīd īsti ir citi rādītāji, kas atbilst kopējo vajadzību konstatācijai un līdz ar to, kurus varat izmantot novērtējumu veikšanai, jo jāsaka ļoti grūti eh, rast šādus rādītājus. Bet, ja mums izdosies to darīt, ja mums izdosies konstatēt, kā iesaistīt eh, šos rādītājus kopējā ainā, ne tikai reģionālās politikas ietvaros, bet arī citur, tad pilnīgi noteikti domāju, ka varam piemēr, piemērot arī citus kritērijus. Bet priekš galēji nomaļiem reģioniem, te man jāsaka, šeit reģionālā politika un atbalsta politika jau ir devusi virkni instrumentu, kas ļauj atbilstīgi politiskajai situācijai tad arī izmantot dažādu veidu līdzekļus. Nu tagad ar skatu nākotnē, vēroties, eh, domāju, tāpat laikā nedrīkstam aizmirst to, kas ir jau panākt. Šie instrumenti ir diezgan labi izstrādāti jau šobrīd. Nu, un tikai mums jābūt pašiem gan elastīgiem, dalībvalstīm jābūt gan elastīgam to šo instrumentu izmantošanā. Paldies! Tālāk Elizabetē Šrēderē vārds. Labdien! Hāna kungs! Paldies jums par jau sniegtajām atbildēm savos ievadvārdos. Jūs teicāt, ka nedrīkst nekādā veidā pieļaut krāpšanu, tātad nula tolerances līmenis. Un e, pilnīgi nekāda pieļaujamība attiecībā pret korupciju. Tas, ko jūs teicāt, tad, kad plašiņas līdzekļos tika kritizēta jūsu dalību valsts, kur tika runāts par to, ka komitejas līdzekļi, komisijas līdzekļi tika izmantoti nepareizi, vai jūs varētu pieminēt šo situāciju, vai ir jāgaida, piemēram, Eiropas kopientiesas eh, lēmums? Ja tā tas būtu, tad vai jūs esat gatavi publicēt šāda veida informāciju? Un ko jūs darītu? Ja Eiropas parlaments teiktu, lūk, jūs nesat bijis gan uh, piesardzīgs, jūs esat, nesat izmantojis pareizi komisijas līdzekļus, Hankungs atbild, jā, es noteikti izpētītu šādu situāciju. revīzijas palātas eh, atzinumiem arī jābūt, eh, jātiek sniegtiem šādā gadījumā, lai pārliecinātos, ka viss norisinās atbilstīgi. Es domāju, ka šāda veida gadījumi ir jāpēta, nevis tikai jā, jāuztver tā uz virspusē paskatoties. Tāda ir mana pieredze. Tā kā tā ir mana atbildība, tad es to grasos arī darīt. To vienmēr esmu darījis arī iepriekš. Tāds ir mans darba stils. Tā grasos virzīties uz priekšu, un tā arī var izrādīt savu atbildību. Tā var uzņemties atbildību gan savā, gan jūsu priekšā. Un pilnīgi noteikti nākotnē tā arī turpināšu rīkoties. Nešaubieties par to. Uzskat, ka tieši tā man ir jādarbojas. Un apņemos to arī darīt. Paldies, saka Hībner, vai papildi jautājums kāds. Jā, Austrijas uh, eh, avīzēs šodien uh, sniegt informāciju un kritika par to laiku, kad jūs uh, vadījāt Novomatek. Tad Barozo kungs nāca klē ar paziņojumu, jūs iesniedzāt viņam dokumentus, un varbūt jūs arī mums varētu paste, izteikt šo paziņojumu, un varbūt šos dokumentus varat arī mums padarīt piedā, pie, pieejamus. Hankungs turpina, jā. Acīm redzot, jūs esat lasījusi jaunāko prasi, runājot vāciski, protams, un esat šo kritiku izlasījusi. Un tur tik teica, ka mans uzņēmums ir iegādājies zemi, Un it kā, nu tā vismaz skan apsūdzība, it kā uh, legalizējas nelegālus līdzekļus šādā veidā. Nevienam nav pieejami dokumenti par šādu veidu apsūdzībām. Ne uzņēmums, ne tajā darbojošies cilvēki neko tādu nav darījuši, līdz ar to šīs apsūdzības ir pilnīgi nepamatotas. Tālāk nākamais runātājs Tomašs Piotrs Poreba. Man ir divi jautājumi jums, kandidāta kungs. Pirmkārt, Baltijas jūras stratēģija. Nešaubīgi tā būs jūsu kompetenci sfērā. Kā jūs zinat, tas ir svarīgs jautājums. Un tas skar ne tikai ārējos aspektus, bet arī eh, vides aspektus. Man ir jautājums tāds, kā jūs eh, grasties sadarboties ar vides komisāru, lai ņemtu vērā to apdraudējumu, ko radīs ziemeļ uh, cauruļvadu projekts Baltijas jūrā? Parlamenta rezolūcijā, kas tika pieņemta 2008. gada jūlijā, ir ļoti daudz uh, vides apsvērumu, kas ir pret šo projektu, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Otrs jautājums par mūsu sadarbību. It īpaši jūsu sadarbību ar Reģionālās attīstības komitejas deputātiem. Kā jūs esat gatavs nodrošināt mūs ar visiem dokumentiem, informatīvo materiālu par struktūru fondu izlietojumu dalību valstīs? Vai jūs esat vispār to iecerējis darīt? Tāpat tas attiecās uz programmu ieviešanu un tehniskiem jautājumiem, jo man ir jāatzīst, ka man ir bijušas grūtības iegūt šādus materiālus no Eiropas komisijas. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šai sakarā. Paldies! Zur ersten Frage sage ich Ihnen ganz offen, dass ich Atbilde. Par pirmo jautājumu, godīgi sakot, es man nav bijis vēl uh, laika pietiekami iedziļināties šī jautājumā, lai dotu jums tādu izsmeļošu atbildi. Uh, kopumā es zinu, par ko iet runa, bet kā es teicu, es negribētu jums dot tādu virspusēju atbildi, patreiz, bet ja jūs ļausiet, es noteikti iedziļināšos šajā jautājumā tālāk. Bet Provizors runājot, var teikt tā, ka tad, kad biju zinātnes ministrs, es eh, zinu Patočņiku kungu kā komisāra amata izpildītāju, un mums bija ļoti cieša sadarbība ar viņu šajā jomā. Tālāk par jūsu otro jautājumu. Protams, vienmēr var uzdot jautājumus un sagaidīt atbildes šī jomā, bet es principā gribētu teikt tā, ka mēs ievērosim maksimālu atklātumu dokumentu nodrošināšanā, bet, protams, var rasties situācijas, kad tas pilnībā nav iespējams, lai, piemēram, pasargātu atsevišķu uzņēmumu, teiksim, sensitīvu informāciju. Ar publikācijām ir jābūt ļoti piesardzīgiem, bet es raudzīšos, lai tiktu nodrošināt maksimāla caurskatāmība arī šajos jautājumos, tik tālu, cik tālu tas būs saskaņā ar individu tiesību aizsardzību. Paldies! Paldies komisāra amatkandāt kungām. Tagad došu vārdu Rikardo Kortes Lastra kungām. Paldies priekšsēdētājs Konce. Hānkungs. Pēdējie ziņojumi, ko sagatavojas revīzijas palāta, uh, liek pilsoņiem veidot tādu negatīvu skatījumu uz to, kā struktūra fondi tiek izlietot. Viņi redz, ka struktūra fondi galvenokārt tiek uh, izlietoti, um, nepamatoti, nepilnvērtīgi, um, iet runa par dažādām kļūdām, bet uh, ļoti bieži tās ir tiešām uh, aizmāršības kļūdas vai nepareizas interpretācijas kļūdas, nevienmēr tā ir klāja un atklāta krāpšana. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai paskaidrotu iedzīvotājiem, ka ir būtiska atšķirība starp kļūdām, kas pieļautas, ņemot vērā procedūras sarežģītību un apzinātiem krāpšanas gadījumiem? Atbilde. Es gribētu teikt, ka šis jautājums dod daudz vielas pārdomām. Man tiešām ir žēl, ka ļoti bieži cilvēki uz to eh, skatās eh, tā viennozīmīgi. Uh, viņi saka 11% kļūdas, tas nozīmē, ka 11% gadījumu ir krāpšana. Nē, tas ir nepareizi, un mēs nedrīkstam samierināties ar šādu situāciju sabiedrības, um, tiesim, šajā uztveres jomā. Himners kundze runāja par pasākumiem kļūdu īpatsvaru samazināšanai, bet Šeit atkal ir jāizvērtē aktuālie projekti, lai to darītu. Mums ir jānodrošina kontrols mehānismi, lai panāktu šo kļūdu apjomu samazināšanos. Mēs visi esam redzējuši rezultātus par laika periodu no 1994. līdz 99. gadām, un tur kļūdas īpatsvars ir tikai 3%, kas, protams, ir daudz labāk nekā tā aina, ko mēs redzam patreiz. Bet man šķiet, ka ja mēs izanalizētu situāciju un apstākļus un e, realizējam pasākums, tad principā tas nozīmē, ka mēs visu laiku esam iedzinēju lomā jo ir nepieciešama situācijas analīze, tad projektiem ir jāsako, tie ir jānovērtē, un tas notiek jau pēc projekta realizēšanas. Es esmu pārliecināts, eh, ka eh, šogad un varbūt nākamajos divos gados mēs vērtēsim tātad projektus tos, kas notiek patreiz. Tādēļ ļoti svarīga ir projektu vidustermiņa novērtēšana. Un es domāju, ka tas ļaus mums eh, runāt par kļūdu īpatsvara kri būtisku krišanos. Es, protams, negribu teikt, ka mums ir jāieslīgs pašapmierinātībā un ka nav vērts par to satraukties. Nē, protams, ka nē. Bet es domāju, ka jūs varat paļauties uz mani, ka es noteikti daudz ko darīšu šai sakrā un rezultāti būs redzami pēc iespējas ātrāk. Paldies tagad došāt Ričardam Zēberkungam. Paldies priekšsēdētājs kungs, komisāra amat kandidātu kungs. Jūs runājāt uh, par uh, reģioniem, kuros ir nelabvēlīgi apstākļi attīstībai. Tas ir uh, salas vai citi reģioni, uh, piemēram, augstkalnu teritorija. Un dažādi citi reģioni, kur geogrāfisku apstākļu dēļ ir apkrūtināta attīstība, vai jūs esat iecerējuši īpašas programmas, piemēram, augstkalnu teritorijām, jeb arī jūs apmierināsties tikai ar statistiku? Atbilde. Domāju, jūs nebūsiet pārsteigts, ka cilvēkam, kurš nāk no Vīnas, man, man, man patīk augstkalns. Uh, bet dažas no tām patiesībā ir bagātākās teritorijas Eiropā. Protams, šeit ir jābūt elastīgiem. Ir jārīkojas atkarībā no konkrētās situācijas konkrētajā vietā un vajadzētu izmantot tos instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā. Tāpat eh, daudz kas ir atkarīgs eh, no praktiskajām programmām uz vietas. No tā, kā mēs noskam šos fokālos punktus, kad mēs raugāmies uz uh, reģioniem vienā teritorijā, tad tur ir gan konkurētspējīgi, gan atpalikuši reģioni. Bet šeit varētu izmantot arī paņēmienus, kas, eh, piemēram, tiek lietot tā saucamajos pārējais reģionos. Tā kā te ir jābūt elastīgiem. Zēberkungs, jā, mēs atgriezīsimies noteikti pie jautājuma par kritērijiem, kalnu teritorijām vai augstīņu teritorijām, bet te iet runa arī par ļoti mazapdzīvotām vietām. Vai jūs esat uh, iecerējis uz to skatīties uh, īpaši ņemot vērā šo uh, teritoriju īpatnības? Hānkungā atbilda. Jāsaka, ka ir visai dīvaini, ka šī diskusija ir principā taču par vienkāršošanu. Tajā pat laikā mēs cenšamies mm, e, izstrādāt specifiskus konkrētām situācijām pielāgotus kritērijus un prasības. Tajā pat laikā es domāju, ka mēs jau esam izstrādājuši ticamas metodas, kas ļauj novērtēt realitāti uz vietas, dzīves realitāti uz vietas. Bet, ja, piemēram, būs 350 dažādi kritēriji, jo ir 350 dažādas lietas, kas jāpārbauda, tad ir grūti, bet ja mēs ievērojam subsidiaritātes principu, varbūt, ka tad mēs varētu realizēt līdzsvarotāku pieeju. Paldies, tālāk došu vārdu Katrīnai Berders koncei. Paldies, priekšētājs kundze. 2009. gadā um, DG Regio nāca klajā ar uh, kohēzijas politikas uh, nākotni, un tur tika identificēta LDM metodika. Vietējās pašvaldības uzskatīja, ka šī jaunā pieeja koordinācijai vietējā līmenī ir īpaši svarīga, lai izstrādātu nākotnes kohēzijas politiku. Šī metodika ļaus izstrādāt pasākums, kas atbilst vietējām prasībām un ļaus iestrādāt tās nacionālās attīstības rīcību politikās. Kā jūs esat iecerējuši attīstīt šīs koncepcijas, lai tās kļūtu par neatņemumu kohēzijas politikas sastāvdaļu visos reģionos un visās reģionu teritorijās, gan pilsēt, gan lauku teritorijās? Un kā jūs iesaistīsiet vietējo pašvaldību pārstāvis šīs pieejas izstrādē? Paldies! Hankungā atbilda. Jums ir pilnīgi taisnība, deputāts kundze, jo Mums ir jāraugās uz vietējām struktūrām, jācenšas tās pēc iespējas vairāk iesaistīt, jo tas pat tiešām palīdz uzlabot darbu vietējā līmenī. Tālāk, kas attiecās uz partnerībām un nevalstisko organizāciju piesaistīšanu, kā arī sabiedrisko organizāciju piesaistīšanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nonāktu pie konkrētu pasākumu ieviešanas vietējā līmenī. Tas atspūgļo arī Eiropas daudzslāņainību. Paldies! Thank you. Um... Paldies, papildus jautājums. Mans reģions, Dienvidu austruma Anglija, ir visai plaukstošs, un tāds īpašs atbalsts mums nav nepieciešams, bet tajā pat laikā uh, mums ir ļoti daudz šo mobīlo darbinieku no austruma Eiropas, un šīm vietējām pašvaldībām uh, neizdodas sniegt vajadzīgo atbalstu uh, šiem darba ņēmējiem. Un kā jūs šos plaukstošos reģionus atbalstīsiet caur LDM? metodi un kā jūs varētu novērst to, ka dalībvalstu valdības iejaucas vietējo pašvaldību tiesībās piesaistīt finansējumu? Paldies! Hankung atbilde. Es domāju, ka vārds, kas tiek bieži izmantots, ir daudz līmeņu pārvaldība, bet tad, kad mēs izstrādājam programmas, tad, protams, komisija jau vispirmām kārtām sadarbojas ar dalībvalstīm, bet, ja runājam par dialogu ar dalībvalstīm, tad šajā fāzē, piemēram, kad skatāmies uz strateģiskajām vadlīnijām, tad mums ir jāraugās, lai tiktu iesaistīts arī reģionālais un vietējais līmenis. Man šķiet, ka Eiropas sociālais fonds vispirms jau raugās uz dalību valsts līmeni, un pēc tam raugās, vai līdzekļi būtu jāizmanto reģionālajā līmenī. Tad, tad tiek piesaistīts reģionālās pārvaldes struktūras un ieties pašvaldības. Paldies. Viktors Buštināro kungs lūdzu. Thank you very much. Mis Paldies. Godātais komisāra kandidāti. Jūs atbildēs rakstiskajās Eiropas parlamentam, jūs pieminējāt ļoti būtiskas iniciatīvas, kuras jūs īstenosiet jūsu komisāra laikā. Runiet par jaunām stratēģijām. Es, kā Rumānas un mēs, reģionu komitejā jūsu iniciatīvas lielā mērā atbalstam, jo Eiropas stratēģija reģioniem ir nepieciešama. Jautājums. Kāda būs jūsu galvenie virzieni šajā stratēģijā? Un, protams, parlaments ar jums sadarbosies. Kā jūs domājat sadarboties ar parlamentu? Paldies! Danke, gerade die letzte Bemerkung war mir. Paldies! Bija ļoti svarīgi dzirdēt jūs pēdējais komentārs. Tas ir ārkārtīgi interesants projekts jaunās reģiona stratēģijas izstrāde, jo astoņas dalību valstis un sešas, kuras vēl nav iesaistījušās eh, Eiropas Savienībā, kuras skar šī stratēģija. Un eh, tas ir ārkārtīgi pozitīvs signāls, lai izveidotu makroteritoriālu reģionālo sadarbību. Runājot par Donavas reģionu, Donavu varētu uzskatīt par savu veidu savienojošo momentu. Pēc divām nedēļām mēs organizēsim pirmo konferenci, un līdz vasaras vidū mēs organizēsim tādas vairākas. Tur mēs runāsim par stratēģijas būtiskākajām prioritātēm. Ceru, ka daļai no jums būs iespēja piedalīties šajos semināros, šajās konferencēs, jo ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis. Runājot par Donavas stratēģijas izveidi, tās īstenošanā un realizēšanā būtu nepieciešama daudz spēki. To pašu mēs redzam arī Baltijas jūras stratēģijas izveidē un īstenošanā. Ir svarīgi veicināt sadarbības starp dažādiem reģioniem, jo ap vienu teritoriju vai ap vienu ūdens tiltni esošiem reģioniem problēmas ir līdzīgas un šo ūdens tilpni vajag izmantot par savienojošo momentu un nevis šķirkli. Mēs esam novērojuši, ka ir nepieciešami papildus budžeta līdzekļi, bet nevienmēr. Dažkārt pietiek tikai ar sadarbības stiprināšanu. Bet mums ir jāmēģina izmantot tās iespējas, kuras jau ir iestrādātas sadarbības mehānismā. Paldies! Turpina Bostināro kungs. Nākamajā nedēļā parlaments pieņems rezolūciju par nākotnes stratēģiju Donavas reģionam. Tas būs būtisks sākums gan jums, jaunajā komisāra amatā, gan arī mums, kā parlamentam, šāda projekta īstenošanā Eiropas Savienības ietvaros. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, un nākamais Josefs Matūla. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kandidāta kungs. Jūsu rakstiskajās atbildēs parlamentam jūs uzsvariet to, ka kohēzijas politika piedāvā pārvaldības sistēmu, kura ir unikāla, ārkārtīgi moderna un balstās uz reģionālajām un vietējām kompetencēm un balstās strateģiskajos mērķos, kas ir izstrādāti Eiropas Savienībai. Pie tam tā piedāvā arī sadarbības starp dažādiem pārvaldības līmeņiem. Vai nākotnē šo sistēmu vajadzētu konsolidēt un vai vajadzētu uzsvērt vietējo un reģionālo spēlētāju lielāku lomu? Runājot par makro reģioniem, starp reģioniem, dažādām provincēm un rajoniem un citām reģionālās pārvaldības formām. Runājot par visām šīm formām nākotnes eh, stratē, kohēzijas politikā, kāda būs to loma stratēģijas politikā? Jā, pēc eh, manām domām mēs nevaram izveidot tādas saistības, kurām nebūtu seguma. Un vēl bez tam mums ir jānodrošina tas, lai pilnīgi visām, visās dalību valstīs būtu būtu vienlaicīgi īstenojami noteikumi, un tomēr var apgalvot, ka Eiropas šarms ir tas, ka mums eksistē dažādas pārvaldes formas reģionu līmenī. Uh, Arī vēsturiski ir izveidojies dažādas gan valsts, gan reģionu pārvaldes idejas un aparāts, un jautājums, kā savienot kopā šo institūciju labāko pieredzi, ir aktuāls. Es vēlētos nodrošināt maksimālu efektivitāti un elasticitāti, taču praktiskā līmenī raugoties un salīdzinot dažādas valstis, ir grūti saredzēt Kurš ir tas līmenis, kura ir tā institūcija, kura atbilst konkrētā, teiksim, mana vai jūsu reģiona pārvaldes formai citā valstī? Mums ir jābūt elastīgiem un ar atvērtu domāšanu. Un runājot par oficiālajām struktūrām dažādās dalību valstīs, mēs arī mēģinam tādi būt. Mums ir jābūt elastīgiem un jāmēģina partnerību veidot ne tikai uz mums pieņemamo un pierasto pārvaldes aparātu pamatiem, bet arī uz citiem. Eiropas kohēzijas politika Eiropā ir izstrādāta ārkārtīgi sīki. Mums ir nepieciešami cilvēku resursi un cilvēku interese, un mums ir jāmēģina strādāt tā, lai reģioni vēlētos ar mums sadarboties. Mums ir jāmēģina cilvēkiem piedāvāt pēc iespējas lielāku elasticitāti. Un sadarbībā mēs nedrīkstam būt pārāk šauri domāju, domājoši. Un tagad Marīta Rešances Smit lūdzu. Runājot par Eiropas reģionālo politiku un tiem reģioniem, kuri ir problēmas, kuri ir robežas abās pusēs, sastops ar īpašām problēmām. Vai jūs prioritizēsiet Eiropas pārrobežu sadarbību? Un kādus līdzekļus jūs vēlētos novirzīt uz pārobežu sadarbību? Paldies! Es uzskatu, ka jau vēsturiski raugoties sadarbība pārobežai ir bijusi samērā vei veiksmīga. Un bieži vien doma par robežu novilkšanu vai sadarbību tām pāri ir piesātināta ar negatīvām domām. Līdz ar to jebkura politika, kura veicina sadarbību pāri robežām, sastopas ar nenosakāmām grūtībām. Vai tās būtu pārobežu reģionu sadarbība vai starp valstu sadarbība, situācija nav viennozīmība. Satarbības starp dažādiem reģioniem Eiropā, ņemsim par piemēru kaut vai sadarbību starp Eiropas reģionu un tādu reģionu, kurš atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām, tad neatkarīgi no tā, ko mēs iekļaujam jēdzienā reģionu pārobežu sadarbība, tā ir viena no reģionālās politikas aspektiem, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, Es uzskatu, ka reģionālajai politikai ir iespēja radīt pievienoto vērtību ikdienas dzīvē, un vienlaicīgi šī politika var veicināt um, tiesiskas valsts stiprināšanu tādās valstīs, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām. Jūs teicāt, ka robežām nevienmēr būtu jātiek uzskatītām par ierobežojošām. Taču vai tomēr nav tā, ka robežas izveido izkropļojums gan domāšanā, gan tirzniecībā. Protams, ka mums vajadzētu radīt dažādos reģionos apus robežām iespējas sadarboties un attīstīties. Vai jūs to veicināsiet? Kandidāta kungs, jā. Atklāt runājot, Tas jau ir tāds viedoklis, ko mēs izmantojam, bet nevienmēr tas izdodas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāda veida politikā, pārobežu politikā mums ir iespējas ietekmēt ikdienas dzīvi. Es piedaru pie tiem politiķiem, kurš vēlas kaut ko panākt, un panākt ātri un veiksmīgi. Un eh, runājot par sadarbību ar tiem reģioniem, kur atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad eh, šajā jomā mums joprojām ir iespēja sasniegt vairāk. Eiropas Savienības dibināšanas brīdī Eiropas Savienība tika uzskatīta par miera stiprināšanas projektu, tāpēc neaizmirsīsim to. Eiropa tika izveidots kā miera balsts, un uz tā mums arī ir jāveido mūsu sadarbība arī reģionālā tālāk. Un eh, atklāt runājot par pārvaldības problēmām, mums ir jāmēģina ar tām cīnīties. Nākamais eh, - Luis Polo Alves. Paldies, priekšsēdētāji kundze, komisāra kandidāta kungs. Ņemot vērā globālos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd sastopas Eiropa, reģionālie un vietējie izaicinājumi varbūt neliekas tik būtiski. Taču ir vesela virkne problēmu, ar kurām ir jārīkojas nekavējoties. Kā mēs varam nodrošināt, ka Eiropas Savienība var palīdzēt reģioniem, kuri arī dzīvo globālo izaicinājumu spiedienā? Uh, Jūs teicāt, ka tiks izveidota reģionālā stratēģija, bet tas nenozīmē, ka reģioni saņems nekavējošam tūlītēju palīdzību. Kāds būs iespējamais potenciāls reģionu stratēģijai kopienas attīstības skatu punktā? Kandidāta kungs. Protams, tādajādi mēs atvērsim durvis un veicināsim sadarbību Varu tikai atkārtot to, ko jau minēju. Es uzskatu, ka politikas uzdevums ir nevis uzspiest citiem manu pārliecību un manu dzīves stilu. Es nevaru uzspiest citiem savu viedokli un pateikt, tas ir vienīgais pareizais. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas dzīves stils un veids, kā mēs domājam un dzīvojam, ir vērts šādu modeli un tā izplatību veicināt arī pasaulē. Mēs varam ieteikt šādu modeli arī citiem. Kā tad otra puse rīkojās, jau ir viņu kompetencē. Kā jau teicu, mēs nevaram uzspiest citiem mūsu dzīvesveidu un modeli, bet mēs to varam ieteikt. Mēs varam ieteikt viņiem izprast mūsu dzīvesveidu un modeli un paskatīties vēsturiski, kādas kļūdas esam pieļāvuši, bet arī tas, kas ir bijis veiksmīgs un kā mēs varam attīstīties nākotnē. Protams, ka Eiropas modelis ir veiksmīgs, un tas ietver sevi veselu virkni dzīves eh, kvalitātes uzlabojumu. Protams, ka mums būtu jāuzņemās arī atbildība, proti parādīt citiem, cik būtiski ir dot iespēju uzklausīt un dzirdēt arī citu viedokli. Bet eh, tie, kas pieņem lēmumu, pieņem lēmumu tādu, kā to viņi vēlās. Eh, Komisāra kandidāta kungs, transporta politika un eh, kohēzijas politika ir saistītas, un tādas programmas kā TEN, Transeiropas tīkli, tām ir ļoti būtiski ietekmas kohēzijas politiku. Jūs pieminējāt eh, simts tūkstošus kilometru ceļu, kas ir uzcelti, un mums ir jāmēģina nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo attīstību. Jūs, kā reģionālās attīstības komisārs, kā jūs redzat sinerģiju izveidi starp šīm divām Eiropas politikām, īpaši ņemot vērā ilgtspējīgu attīstību, transporta infrastruktūras un citus. Kādas būtu jūsu prioritātes šajās jomās, īpaši ņemot vērā geogrāfisko aspektu Un, protams, ka ņemot vērā eh, reģionālo politiku, jūs jau to pieminējāt savos ievadvārdos. Ja? Genauso. Hānkungs. Jā, tieši par šo tēmu es arī runāju savos ievadvārtos. Un arī par šo man ir bijis saruna ar Kālas kungu, respektīvi par tālāku attīstību, par infrastruktūru, par transporta infrastruktūru īpaši pilsētu vidēs, ko varētu uzlabot mums, darbojoties kopā. Mēs ik viens varētu uzskaitīt simtiem vienu piemēru. infrastruktūru problēmām un trūkumiem pilsētu vidēs un, un ap pilsētām. Nu, pilnīgi noteikti kaut kas lietas labā acīm redzam ir jādara. Un šajā gadījumā es te pat nerunāju par transeiropas transportu, pāreiropas transportu tīkliem. No reģionālās politikas skatu punktu raugoties mums vajadzētu vienkārši papildināt šos kopējos lielākos projektus. Bet ņemot vērā to sadalījumu, tās šķelšanas, kas pastāv dažādu transportu veidiem, pilsētās un aptām, mums jāvi, jāvirza attīstību uz priekšu, kaut kas jādara, lai risinātu šo situāciju. Es uzskatu, ka kā viena no lietām, par ko varētu padomāt, būtu iespēja veidot tādu kā enerģētikas revolūciju klimatu pārmaiņu kontekstā. Es domāju, varbūt mēs varētu censties izstrādāt eh, pilsētu transportu tādā veidā, kas darbotos labāk Nu, piemēram, kāpēc mēs nevarētu izvainot uh, hid uz hidroenerģijas balstītu transportu? Uh, ar hidrolikas principiem, protams, pakalpojumi jānodrošina iedzīvotājiem, tie ir nepieciešami, bet tāpat laikā šis transports varētu būt vidē draudzīgāks. Jā, varam daudz ko darīt lietas labā. Varam censties, piemēram, izbeigt šo enerģijas šķērdēšanu, kas norisinās. Jā, esmu apmierināts ar jūsu atbildi, saka Šons Kelijs. Nu, papildus jautājums varbūt nav tiešā veidā saistīts ar iepriekšējo, bet to gribu, līdz ar to neuzdošu viņu tagad, bet varbūt kāds no kolēģiem to pieminēs. Vēlāk tālāk došu vārdu, saka priekšādātā Kafalampo Sangurakisa kungam. Where are you? Jūs esat? Gurakis kungs. Nē, šķiet, jūs, na, viņi nav zālē, tālāk līdz ar to ejam tālāk un dodam vārdu Džonam Baftonam. Paldies priekšādātāji, tas atkal esmu es, Hānkungs. Eiropas revīzijas palāta nesen nāca klajā ar secinājumu, ka Spānija, Itālija un Portugāla ir atbaldīga par virkni finanšu jomas kļūdām reģionālas politikas jomā, un tur runa par 2,7 miljoniem eiro, kas nav izmaksāti 2008. gadā. Šīs uh, Uzklausīšanas sākumā jūs teicāt, un es citēju, izmantosiet visus instrumentus, kas jūs virs rīcībā, lai pret šādām kļūdām cīnītos. Vai jūs varat pastāstīt, ko jūs darīsiet, lai vērstos pret šīm trim valstīm, kas nav darījuši to, kas nepieciešams? Hānkungs. Nu, godīgi sakot, man šī lietas vēl jāiz, jāizskata ļoti detalizēti. Katrs konkrētais gadījums Nevaru šobrīd līdz ar to nākt klajā ar nekādiem konkrētiem paziņojumiem, jo neesmu gana informēts par visām detaļām. Es zinu, ka reģio ģenerāldirektorāts ir uzsācis sarunas ar šīm pārkāpēju valstīm un ar šīm jūs nosauktajām valstīm, un ir ļoti svarīgi šeit nodalīt eh, divas lietas. No vienas puses starp kļūdām, kas ir parādījušās un kas var tikt labots un kas tiek labotas, un pēdējos gados mēs esam redzējuši, ka ļoti pieaudzis šādu veidu korģējošos pasākumos. Un šķiet, te skaitlis, ja pareizi to atminos, 2008. un 2009. gadā šis skaitlis bija 2,5 miljārda eiro šādu korģējošu darbību summa. Šīs kļūdas tika labotas šie līdzekļi tika koriģēti un tie tika atgūti. Domāju, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu, milzīgs panākums salīdzinot ar pagātni. Bet tagad, atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt, reģionālās politikas mērķis um, nav tāds, lai es ehm, lai es eh, savu, savu darbu beigās teiktu pēc pieciem gadiem, lūk, esam ietaupījuši tik un tik miljonus un esam tos iztairējuši. Nē, mūsu kopējais mērķis ir tāds, ka mums jāpārliecinās, lai līdzekļi tiek tērēti reģionos saskaņā ar noteikumiem, pakļaujoties visiem plānošanas periodu un programmu ierobežojumiem. Būtu nepareizi, ja mēs reģionālo politiku uztvertu kā tādu, kuras mērķis ir ietaupīt līdzekļus un atstāt tos kaut kādā kopējā katliņā. Nē, tāds nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir panākt, lai šie līdzekļi sasniedz pilsoņus, kopienas, sabiedrību. Un lai šie līdzekļi tiek tērēti atbildīgi, jo, protams, ka šie nu, pilsoņi ir arī nodokļu maksātāji. Dom, es jau jums devu šos skaidrus, domāju, progress jau ir panāks, bet godīgi runājot, es nedomāju, ka šobrīd var saukt kādu vainnieku vārdā un viņus kaunināt. Nesmu tādā pozīcijā. Paldies par jūsu atbildi, bet tikai gribēju vēl piebilst, ka ir milzīgas naudas summas, 2,8 miljardi. E, nav viss kaut kāda pili okeānā, tie ir milzīgi līdzekļi. Un tāpēc, komisāra kungs, es ceru, ka jūs šo jautājumu risināsiet arī turpmāko gadu gaitā savā amatā. Paldies, saka priekšādēdē, tālāk Frants Obermajers godātais ministra kungs, eh, jūs joprojām esat ministrs, vai tad ne? Un mans jautājums ir par budžetu un ko domājat par to, jūs droši vien jau zināt, ka ir sagatavots eh, budžeta projekts provizoriskais budžeta projekts, un tur ir milzīgi samazinājumi reģionālā develop, re, reģionālās attīstības līdzekļos, ir tīpaši attiecībā uz konkrētiem projektiem, te tiek pār, notiek pārēja no reģionāla atbalsta struktūra fonda atbalstu. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem samazinājumiem? Ko jūs par to domājat? Jūs taču būsiet šeit eh, vadītājs, un jūsu valsts ir neto ieguldītāja valsts. Kā jūsu valsts dūs labumu no šiem reģionāliem? Vai tā būs arī ieguvēja? Jā, saka Hānkungs, pilnīgi noteikti būsim arī ieguvēji, kaut arī esam neto maksātāja valsts. Reģionu politika pastāv tā izveidota, lai nāktu par labu visai Eiropai, Eiropai kā kopumam. Uh, un līdz ar to finans, finansiāliem atbalstam arī jānodrošina šīs politikas īstenošana. Domāju, ka tas, uz ko jūs šobrīd atsaucaties, ir pat zināmi dokumenti, kas sāk eh, cirkulēt, eh, nu, to sākotnēji versijā. Protams, ir vērts šos dokumentus izskatīt, tie kalpo zināmiem nolūkiem, un šāda veida dokumenti palīdz mums saprast, ka ne visi ir vienās domās ar mums, un šī kritika, protams, mums ir jāņem vērā. Man nav nekāda problēma uzklausīt kritiku, bet tāpat laikā man jums jāsaka, ka uzskatu, ka nepieciešama integrēta politikas pieeja reģionālās politikas kontekstā. Un nesaka to tikai tāpēc, ka grib dabūt šo amatu, šo reģionālās eh, politikas komisāra amatu. Man ir zināšanas par šo jomu jau no savas iepriekšējās pieredzes, un nesenā laikā, jāsaka, esmu gūst ļoti padziļināts zināšanas par šo jautājumu. Mans secinājums līdz ar to ir tāds, ka šāda veida finansējums vienkārši ir nepieciešams. Būtu pilnīgi nepareizi, absolūti nepareizi, ja mēs iedomātos, ka lūk, katram jāskat, jā, tikai eh, jārūpējas par sevi. Jo reģionālā politika eh, taču nav tikai sektora politika, tā iet pāri visām šīm robežām. Ar prieku varu teikt, ka mani gaidāmie kolēģi, turpmākie kolēģi, Šeit eh, viņiem nav nekādas klapītas uz acīm. Viņi nedomā, ka viņu politika ir kaut kas viens un izolēts. Mums ir tāda pieeja, kas ir vērsta uz visu Eiropu kopumā mērķi 2020. gadam, un mums vienkārši jārod pašiem savu vietu katram šajā kopējā politikā. Un reģionālā politika šajā gadījumā ir ļoti būtisks ieguldītās, ļoti pamatīgs ieguldījums šai kopējā filozofijā. Un visbeidzot, šobrīd šajā laika posmā kad reģionālā politika teritoriālās kohēzijas formās un šo principu formās ir ierakstīta arī Lisabonas līgumā, būtu pilnīgi nepareizi šeit atteikties no tās. Otrais jautājums, ko gribēju jums uzdot, saka jautājumu uzdevējs, ir šāds. Ministra kungs. Deviņ, no 97. gada līdz 2003. gadam jūs darbojāties azartspēļu valdē. Uh, Vai jūs esat pārliecināts, ka nav nekādi pārkāpuma procedūras ierosināts pret šo uzņēmumu, par šo azartspēļu uzņēmumu, kuras valdē jūs darbojāties? Es to vajadzēju tāpēc, ka man liekas, ka Austrijas prokuratūra ir ieinteresēta, ieinteresēsies par šo uzņēmumu, tāpēc, ka tas izvairījās savā laikā no nodokļiem, vismaz tāds ir apsūdzības. Un vai jums nešķiet, ka jūs komisāra amats tiks apdraudēts ar šādu veidu procedūrām? Tagad priekšsēdētāji saka, nav, tā, nav, tie, nav tiesības uzdot šādu jautājumu, kas nesaistīs ar iepriekšējo. Es varu dot komisāra um, amata kandidātam izvēli, vai atbildēt uz to vai nē. Komisāra amata kandidāts izvēlas atbildēt uz to. Jā, man šis jautājums ir diezgan svarīgs. Pārkāpuma procedūra nav uz, uzsākt pret mani personīgi vai pret nevienu citu. Es vismaz neesmu par to informēts. Man, pret mani nav uzsākt nekāda veida tiesprāva izmeklēšana. Paldies! Dod tālāk vārdu nākamajam runātājam Karimai Dēlī. Tā, pa, tā viņa sēž jums pa kreisi, lūdzu. Labvakar, Hāna kungs! Skatoties uz Lisabonas stratēģijas mērķiem, uz konkurences attīstību, tautsēmniecības attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un kohēzijas jautājumiem, kā arī nabadzības samazināšanu līdz 2010. gadam, esam eh, nonākuši pie kaut kāda perioda noslēguma, bet nabadzība joprojām pastāv 70% no uh, iedzīvotājiem joprojām ir dzīvo nabadzībā. Pastāv milzīgs nabadzības risks tieši sievietēm, jauniešiem, vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Vai kohēzijas politika var palīdzēt šiem iedzīvotājiem? Ņemot vērā, ka 80% no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo pilsētās, vai pilsētas teritoriālā kohēzija būtu gal, būs galvenais pīr, pīlārs jūsu īstenotajā reģionāla politikā? Paldies! Atbilde. Protams, tā ir jābūt par vienu no prioritātēm. Un es gribētu teikt, ka es noteikti sadarbošos ar uh, Eh, komisāru, kurš atbildīgs arī par šādiem jautājumiem. Es zinu, ka Eiropas sociālajā fondā, ņemot vērā eh, šo krīzes eh, situāciju, ir apstiprināti tādi ļoti mm, steidzoši pasākumi, lai risinātu aktuālās problēmas. Es redzu, ka daudzās valstīs šāda veida pasākumi arī jau ir tikuši realizēti un tiek piedāvāti līdzekļi. Katrā ziņā uzdevums ir rīkoties ātri. Struktūra fonds darbojas ilgtermiņā, bet, protams, īpašās situācijās ir nepieciešama īpaša gadījuma papildus jautājums. Jūsu kolēģis Ertinger kungs šorīt no rīta teica, ka viņš atvēlēs vairāk Eiropas Savienības līdzekļus, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, tīpaši izmantojot struktūru fondus. Vai jūs piekristu šādai pieejai, kas ļautu samazināt enerģētikas problēmas Eiropas Savienībā? Atbilde. Jā, pateicoties vienkāršošanas pakotnē, tas ir iespējams, un tagad mums ir jāskatās, vai tas tiks izmantots vai nē, un es ceru, ka tiks izmantots. Paldies, tagad došu vārdu Oldriham Vlasahkungam. Hāna kungs. Vietējās un reģionālās eh, pašpārvaldes struktūras, eh, vietējās pašvaldības eh, pieprasa striktāku kohēzijas politikas realizēšanu, kam šķiet, vai tas dos pozitīvu devumu uh, nākotnē, vai arī tas ir apdraudējums, tīpaši, ja mēs runājam par nākotnes kohēzijas politikas efektivitāti. Atbilde lielās pilsētas, mazpilsētas un arī citas mazās eh, vietas pašvaldības ir iesaistīts kohēzijas politikā. Tas ir jūsu jautājums. Vlasaka kungs. Viņi aicina, lai viņiem tiktu piešķieta lielāka loma plānošanā un novērtēšanā un projektu uzraudzībā. Mans jautājums ir, kā jums šķiet, vai eh, tā būtu tāda pozitīva vai negatīva tendence? Atbilde. Es domāju, ka tā ir laba lieta. Šeit, protams, ir jādomā par subsidiaritāti. Es to uztveru ļoti nopietni, un tas nozīmē, ka tā ir jāievēro un jāpiemēro. Dažreiz ja nākas saskaņot darbību ar daudziem cilvēkiem, tad tas prasa ilgāku laiku, bet es neesmu jaunienācējis politikā. Es esmu guvis mācību par to, ka dažreiz lēmumu pieņemšanas process ir ilgs, bet jo vairāk cilvēki tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, jo veiksmīgāk pēc tam šos lēmumus var īstenot. Tas ir tāpat kā mm, debatēs par tā saucamajiem tīrajiem iemaksātājiem Eiropas Savienības budžetā. Jā, liekas, ka jūs ciešat no tā, bet patiesībā jūs jau gūstat atdevi no šāda ieguldījuma, un beigās iznāk, ka tā, ieg tas iegūms ir daudz lielāks nekā tas, ko jūs esat atdevis. Ir lietas, kas no pirmā acu uzmetiena var likties pievilcīgas, bet ilgtermiņā ļoti bieži tādi ātrie risinājumi nedarbojas. Es zinu, ka šāda iesaistīšana lēmumu pieņemšana padara ilgāku, bet gal beigās ieguvēji ir visi. Paldies! Tagad vārds Mihailam Taurarkungam. Paldies! Komisāra amatkandidātu kungs. Šodien jūs runājāt par Barozo kunga vadlīniju respektēšanu. Ļoti daudz gads jūs esat bijis vīnas eh, pašvaldībā aktīvi iesaistīts. Es eh, sagaidīju daudz ko vairāk no jums runājot par tīri praktiskām lietām, jo jums taču ir pieredze par to, kā lietas darbojas uz vietām. Jūs runājāt arī par inovācijām, bet es neko inovatīvu no jūsu puses nedzirdēju attiecībā uz to, kā uh, pagriezt kohēzijas politiku citā virzienā. Vai jūs, piemēram, esat domājis par mazo vidēju uzņēmumu lomu? Patreiz Eiropā tas ir aktuāls jautājums. Varbūt jūs varētu parunāt ar mums par to, it īpaši tagad, kad mums ir vairāk vairāk dalību valstu, bet mazāk resursu. Varbūt jūs varētu būt precīzāks. Atbilde. Man šķiet, ka jūs gribējāt pavaicāt, kam es pievērsīšu uzmanību pēc būtības, vai, teiksim, kāda būs man taustāmie pasākumi un ieguldījumi. Ja runājam par finanšu instrumentu izmantošanu, eh, pēdējos gados ir parādījušās jaunas iniciatīvas, un es to atbalstu, bet es saprotu arī to, ka mums eh, vispirms ir jāredz, ka komisijas sastāvs tiek apstiprināts, un tad mēs varam koncentrēties katrs uz savu darbības jomu, bet es personiski esmu pārliecināts, ka um, daži jautājumi ir tikuši risināti jau ļoti inovatīvi, un ka lietas nemaz nav tik slikts, kā varbūt sākumā varētu likties. Varbūt mums vajadzētu domāt arī par kredītu izmantošanu atsevišķu projektu finansēšanai nākotnē vairāk. Un es domāju, ka šāda veida līdzekļu izmantošana dod lielākas eh, šīs manevrēšanas iespējas, un tajā pat laikā svirs rokās tiem, kas, eh, teiksim, eh, šo naudu piešķir. Ja mēs, pask, mēs, mēs varētu pastīties savādāk uz Eiropas investīciju banku, mēs varētu izstrādāt jaunas produkts, piemēram, mikrokredītus maziem vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, tā ir joma, kurā parlaments varētu ļoti aktīvi arī spēlēt savu lomu. Tā kā es saprotu, ka jautājums ir par tādām taustāmām piezīmētām lietām. Ļoti bieži ir tā, ka eh, virsraksti ir skaisti un pievilcīgi, bet iedziļinoties tajos, nu, tur nemaz tik jauka bilde neatklājās. Bet es domāju, ka mums ir nepieciešama pilnīgi jauna risinājuma jaunā situācijā. Papildus jautājums. Jā, es eh, tieši par to arī pats domāju, un man šķiet, ka ir jākoncentrējas uz konkrētām jomām. 70% no uzņēmumiem ir mazie vidēji uzņēmumi, bet tikai puse ir aktīvi iekšējā tirgu. Ko jūs esat gatavs darīt, lai veicinātu mazo vidējo uzņēmumu iesaistīšanu iekšējā tirgu un kā varētu izmantot reģionālo politiku, tehnoloģiju nodošanai un tā saucamo biznesa klasteru veidošanā? Ja runājām par pētniecību, inovācijām, jaunām tehnoloģijām, tad šeit es, protams, redzu iespēju izstrādāt strateģiskās vadlīnijas, ja mēs paraugamies uz skaitļiem, kas ar to visu saistīt vai aiz tā visu slēpjas, piemēram, iepriekšējā programma periodā Francijā 13 tūkstoši uzņēmumi tikai Francijā saņēma atbalstu inovācijām, tā kā mēs jau esam kaut ko darījuši un lietas notiek. Patreiz mēs tērējam apmēram 680 miljārdus eiro inovācijām. Un jau tagad mazie vidējie uzņēmumi Eh, saņem eh, visai lielu šo līdzekļu daļu. Tā kā te lietas jau notiek, un, protams, nākotnē mēs varam iet vēl tālāk, to pilnveidot un attīstīt, bet tajā pat laikā mums ir jārespektē lielie strateģiskie mērķi. Paldies, tagad vārds Kerstīnai Vestpāls kundzei. Hāna kungs, es gribētu atgriezties pie pilsētu vidas dimensijas reģionālajā politikā jūs jau tam pieskārāties. Lielākā daļa, tātad 4 no 5 eiropiešiem dzīvo pilsētās. Pilsētas ir Eiropas ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks, bet tajā pat laikā tur ir vislielākās sociālās um, vidas problēmas, ņemot vērā um, demografiskās izmaiņas sabiedrībā. Bez tām pilsētām ir īpaša loma dzīves līmeņa uzlabošanā. Tas liek man uzdot sekojošu jautājumu. Vai jums ir kādi konkrēti plāni attiecībā uz to, kā attīstīt pilsētu vidi, vai reģionālā politika paredz īpašas attīstības plānus? Un kā praktiski pilsētas varētu iesaistīties integrētā pilsētvidas attīstībā Un vai jūs redzat iespēju reģioniem noteikt par pienākumu realizēt, realizēt integrētu pieeju pilsētu attīstībā? Paldies, atbild Hānkungs. Es gribētu teikt, ka pilsētām, tāpat kā jebkurām citām teritorijām Eiropā, ir dažādas problēmas dažādās vietās mēs nevaram tās vienādot. Manas zināšanas un pieredze liek man būt visai piesardzīgam, eh, sakot, ko konkrēti pilsētās var izdarīt. Man ir pieredze ar vīni, bet es zinu, ka ir arī citas pilsētas Eiropā, un tās ir ļoti atšķirīgas un tām ir bijusi atšķirīga vēstura, un līdz ar to tām ir pilnīgi citas problēmas nekā vīnei. Piemēram, vīnē mums rodas jautājums par zemes izmantošanu mm, vecpilsētā un arī plašākā pilsētvidē vīnē. Citās pilsētās atkal ir problēma ar dzeramo ūdeni un ar kanalizāciju, piemēram. Tā kā situācijas var būt ļoti, ļoti atšķirīgas, bet viena lieta man ir skaidra, ka tiešām, kā jūs teicāt, 80% no eiropiešiem dzīvo pilsētās. Un um, pilsētai pievienotās teritorijās, ko nevarētu gluži saukt par pilsētām, bet mm, ko varētu saukt par vietām, kur cilvēki dzīvo un tad tālāk dodas uz pilsētu strādāt. Ja runājam par pilsētu plānošanu, tad, protams, tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums daudziem, bet es uzskatu tā, ja sāk diskutēt par lietām, kur ir ļoti daudz partneru, tad galu beigās var nonākt pie lietām, kas sniedz daudz tālāk nekā formālā kompetence. Piemēram, Austrijā mums izdevās izveidot transporta asociāciju, nodefinējot visu, teiksim, Austriju kā vienu reģionu. Es domāju, ka varbūt turpmākajos mēnešos mēs varētu runāt par to, kā mēs varētu realizēt proaktīvāku pilsētu vidas politiku, iesaistot arī reģionus tās izstrādē. Jā, un vēl pēdējais komentārs no Vestfāls kundzes. Man šķiet, ka tieši to cilvēki kas darbojas vietējā politikā, eh, cerēju no jums sagaidīt. Paldies! Maurice, where you are? Mor Moris, lūdzu, kur jūs esat? Monsieur le commissaire désigné, je voudrais vous... Godātais komisāra kandidāta kungs, saka Pongas kungs. Vēlētos pateikties eh, par jūsu lielo interesi par eh, attālajām teritorijām. Jūs jau savā ievadrunā tās pieminējāt un pieminējāt, ka tās veicina Eiropas daudzveidību. Jūs izprotiet, kādas ir reģiona problēmas globalizētā pasaulē, un tomēr šie attālie reģioni ir īpaši pakļauti globalizācijas spiedienam. Kādas jūsuprāt vajadzētu būt kompensācija līmenim? Uh, tam, ka reģioni, kur atrodas ārkārtīgi tālu no centrāliem reģioniem, tomēr ir spiesti izlietot vairāk līdzekļu dažādu uh, pakalpojumu nodrošināšanai. Tātad kāda būtu, kāds būtu jūsu viedoklis kompensācijas ziņā? Kandidātkungs? Es uh, jau teicu un vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka vismaz līdz šim brīdim Eiropas Savienība gan ekonomiski, gan ar dažādiem padomiem ir uzsvērusi šo teritoriju nozīmīgumu. Un eh, tas ir novedis arī pie tā, ka problēmas ir ierakstītas vairākos līgumos. Līdz ar to mēs esam radījuši labu pamatu arī tālākai darbībai. Tas nenozīmē, ka es tagad izvairos no atbildes, un nav tā, ka Eiropas Savienība izrā, izvairās no atbildības. Tomēr nevienmēr visiem projektiem būs iespējams rast naudu no reģionālās politikas līdzekļiem. Uh, Ir citi politikas atbalsta mehānismi un ir arī citi apstākļi, kur ir jāņem vērā, izvērtējot palīdzības sniegšanu. Taču raugoties uz tiem pasākumiem, kurus es uzskatītu par adekvātiem attālo reģionu atbalstīšanai, tad eh, es noteikti tos izmantošu. Un tomēr mums ir jāmēģina veicināt reģionu attīstību izveidojot adekvātu atbalsta mehānismu. Protams, finansiālais atbalsts ir būtisks, taču ne tikai, un mums noteikti ir jāstrādā paralēli da ar daudziem jautājumiem kopumā. Paldies! Un tagad Karīna Kādenbacha lūdzu. Paldies komisāru kandidātu kungam! Es eh, pilnīgi noteikti varu parakstīties zem jūsu pēdējā komentāra jo, protams, ir svarīgi, man, piemēram, pašai ir pieci bērni, un kā vecākam, kā mātei, man ir jāmēģina saredzēt un attīstīt tik vienu bērnu talants un vēlmes. Protams, ka ikvienam ir nepieciešams pamudinājums, atbalsts un eh, komplimenti, un tomēr ja mēs šo metaforu pārceļam uz reģionu līmeni, tad reģioniem ir jācīnās par to, lai viņus atbalstītu. Jūs teicāt, ka labs tēvs atbalsta savus bērnus, bet labam tēvam ir jāsaredz tas, kas bērniem ir nepieciešams, un vai jūs varētu pateikt, kuru bērnu jūs atbalstīt visvairāk, kandidātkungs? Ļoti interesants jautājums es e, varbūt neattīstīšu tālāk šo domu ar vecāku un bērnu attiecībām un piemēroto reģionu politikai. Pie tam jārunā ne tikai par tēva attiecībām ar bērniem un mātes attiecībām ar bērniem, ir jau visa ģimene, kas piedalās bērnu attīstībā. Jā, bet uh, Runājot par jūsu uzdoto jautājumu, tad situācija jau ir sekojoša. Jo bagātāk mēs kļūstam, jo reģionālās politikas nozīmīgums kļūst arvien aktuālāks. Un reģionālās politikas ģenerāldirektorātā ir izveidota nodaļa, kur nodarbojas reģiona attīstības veiksmes izvērtējumu. Runājot par budžeta projektiem, uh, tad tajā ir paredzēta līdzekļa reģionālajai attīstībai. Taču, godīgi runājot, ir grūti vai pat gandrīz neiespējami izveidot vispārēju budžeta pārskatu un analīzi un paredzēt to dažādu reģionu attīstībai un galvenokārt prioritātēm. Bet, ja jūs man jautājiet, tad es izveidošu vadlīnijas dažādu reģionu attīstībai. Jebkurā gadījumā es eh, mēģināšu pie tā strādāt, bet man ir nepieciešams arī jūsu atbalsts. Mums visiem ir jāpiestrādā pie tā, lai reģionālā politika būtu veiksmīga. Bieži plašsaziņas līdzekļos mēs redzam, ka jā, komisārs, kurš ir atbildīgs par budžeta piemērošanu un uh, novirzīšanu reģionālajā politikai nedara pietiekam daudz. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas iesaistītās puses izprastu to, ka tikai un vienīgi ar reģionālās kohēzijas politikas veiksmīgu īstenošanu Eiropas attīstība un reģiona attīstība būs veiksmīga. Ja mums izdosies šo ziņu padarīt pazīstama visā Eiropā, tad nebūs šāda diskusija, kādu jūs šeit jau pieminējāt. No otras puses, mēs visi vēlamies darboties vienotā uz vienu vīziju, un tad mēs arī kaut ko panāksim. Papildus jautājums. Jā, varbūt jūs varētu varbūt konkretizēt. Jūs runājat par sadarbības veicināšanu, un man ir jautājums par sadarbību starp pilsētām. Kad mums būs konkrēta direktīva, un par, eh, kā jūs redzat ESF eh, e lomu šajā? Paldies, Hānkungs. Es ar ļoti lielu prieku vēlētos sadarboties ar jums. Jau esmu vairākas reizes uzsvērs, ka reģionu komitejas loma šobrīd ir stiprināta jaunā līguma ietvaros. Līdz ar to mums būs jaunas iespējas sadarboties arī ar reģionu komiteju. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka reģionu komitejas priekšsēdētājs izmantos tās iespējas, ko jaunais līgums sniedz. 350 reģionu komitejas deputāti ir eh, ļoti lielas kompetences turētāji, un to mums nākotnē vajadzētu izmantot. Runājot par partnerību, Patiesībā šajā jautājumā vēl neesmu pietiekami iedziļinājies. Un tomēr, ja ir nepieciešams veicināt sadarbības starp pilsētām, es to arī izskatīšu. Petru Konstantinu Luan. Paldies, komisāra kandidāta kungam, par jūsu veiksmīgajām atbildēm. Runājot par reģionālo politiku, tad ekonomiskās atvesaļošanās plāna ietvaros reģioniem būs būtiska loma. Mums vajag apkarot krīzes negatīvās sekas, un pirmā vienkāršošanas pakotnes pasākumu kopums tika pieņemts jau pagājušajā aprīlī, un mēs ceram, ka otra pasākum, otrs pasākumu kopums tiks pieņemts pavisam drīz. Ņemot vērā to, ka ar vien lielāka ir struktūra fonda izmantošanas nepieciešamība un efektivitātes palielināšana, uh, Vai jūs uzskatiet, ka nākamajam plānošanas periodam būtu nepieciešami citi kritēriji? Un kā jūs vēlaties panākt līdzsvaru starp vienkāršošanu un kontrolas nepieciešamību? Paldies! Um. Ähm, Letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Pēdējais jautājums ir grūti atbildāms. Protams, tas ir izaicinājums. Varbūt es varētu atbildēt sekojoši. Jūs eh, pilnīgi pareizi uzsvērāt, ka trešā vienkāršošanas pakotne šobrīd ir parlamentā izskatīšanai, un, protams, es ceru, ka tā tiks izskatīta pēc iespējas ātrāk, un mēs panāksim visiem pieņemam vienošanos. Tad būs jāļauj šai pakotnē darboties un jāraugās, vai tā darbosies veiksmīgi un efektīvi, vai varbūt kaut ko vajadzēs pieregulēt. Komisija, parlaments un, protams, padome ir izrādījuši ļoti lielu elasticitāti jo patreizējās programmas ietvaros ir iespējams izmantot visus instrumentus, un šai gatavības pakāpē ir jābūt ļoti augstai, un tomēr mēs to nevaram izmantot pārāk bieži. Jo vairākas reizes esmu uzsvērs, ka mums noteikti būs jāizvērtē tas, kā šie pasākumi darbojas reālajā dzīvē, jo visi trīs vienkāršošanas pasākumi tie tika izveidoti vienas domas dēļ. Tā tad vēlme bija laba, vēlme bija palīdzēt, un mēs ceram, ka šī labā doma un labais gars darbosies arī praksē. Taču mums ir jāizmanto patreiz nepieciešamās iespējas, un jau šobrīd ir skaidrs, ka ar dažādu ekspertu palīdzību, ekspertu, kur tiešām pārzina situāciju dalību valstīs, mums būs iespēja izveidot adekvātu dialogu, taču ir jāizvērtē nākamā soļa iespējamība un platums. Ir skaidrs, ka ja šie pasākumi darbosies veiksmīgi, tad mēs redzēsim sekas, labas sekas, Un eh, tas, ko es jau esmu teicis iepriekš, tad ar lielu varbūtību mēs piedzīvosim veiksmīgu rezultātu. Un tad mums būs jāizvērtē nākošais solis. Somebody's taking, yes, uh, switching me off. Jan Olbricht, yes. Jans Olbrichts, prieksēdētāja kungs. Man ir trīs pavisam īsi jautājumi. Vispirms. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, ko uh, revīzijas palāta ir teikusi par uh, pārvaldības formām reģionālās politikas ietvaros. Ja jūs tiksiet iecelts par reģionālo komisāru, kā jūs uzskatiet, vai šī dalītā pārvaldība ir labs vai slikts risinājums? Un vēl viens konkrēts jautājums ir, tiek sagatavots ziņojums par kohēzijas politikas darbību, taču balstoties uz šodien zināmo, vai jūs saglabāsiet šos trīs mērķus? Un trešais jautājums, tas ir vairāk politiska rakstura. Vai jūs esat gatavs kopā ar mums reģionālās attīstības komiteju vēlaties paredzēt lielāku Eiropas budžeta daļu reģionālajai politikai? Also, wir können die Regionalpolitik. Reģionālā politika. Mēs nevaram attīstīt reģionālo politiku, ja mēs neizmantosim uh, dalītās pārvaldības modeli un arī dalītās atbildības modeli. Un tas sevī ietver e, kodolu, kura stiprināšanā es piestrādāšu. Gala beigās tas noved pie rezultāta, kurā visa operatīvā finanšu kontrolas sistēma ir dalību valstu kompetencē. Līdz ar to mums Eiropas līmenī vajadzētu runāt par savu veidu vizionāliem jautā, vīzijas jautājumiem, kas būtu pieņemam visiem un kas būtu savu veidu augstāks līmenis. Mums ir jāizveido uzticamas revīzijas sistēmas gan dalību valstīs, gan, protams, arī Eiropas līmenī. Līdz ar to šādā aspektā raugoties, esmu pārliecināts, ka tas būs veiksmīgi. Un subsidiaritātes līmenis un subsidiaritātes princips ir iekļauts vērots. Mums uz šo mērķi arī ir jāvirzās. Man ir zināms diskusijas, pats tādos esmu piedalījies. Nākošajā plānošanas periodā būtu jāraugās, lai vēl bez gada budžeta mēs varētu domāt un runāt mazliet tālāk. Varbūt vajadzētu spēcīgāk uzsvērt dalību valstu vēlmes reģionu attīstībām. Runājot par finanšu līdzekļu kontroli, šobrīd četras valstis šādu kontroli ir ieviesušas brīvprātīgi, un pārējām dalību valstīm vajadzētu sekot šim labajam piemēram un rīkoties tāpat. Protams, ka mērķus mēs saglabājam, bet par tiem varbūt ir jāsāk runāt mazliet agrāk. Reģionālajai politikai ir jātiek iekļautai visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, un arī nākotnē ir jāizvirs tādas prioritātes, kas būtu pieņemams visiem. Arī budžetā tas ir jāņem vērā. Esam par to runājuši, diskusijas notiek, un eh, es kā ministrs eh, Varu tikai pateikt, ka nevienai jomai nekad nepietiek naudas. Tā tas vienkārši ir. Un jo spēcīgāk mēs argumentēsim mūsu viedokli, jo lielākas būs iespējas, ka mēs sasniegsim mums vēlamo. Bet mēs nevaram argumentēt tikai argumentācijas pēc. Mums ir jāredz, kāpēc mēs vēlamies lielākus līdzekļus reģionālajai politikai. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Ivaram Godmanim lūdzu. Lielas paldies! Godātais Hānkungs, es gribu runāt par divām lietām - finanšu fin, disciplīnu un efektivitāti. Pagarinātā vadlīnija Eiropas sociālā fonda īstenošanai un attīstības fondam finanšu plānojumu periodam laikam līdz 2008 gadam ir noslēdzies, ne nu jau 2009 un nu jau ir nostājies. Tas tika pagarināts, protams, un pēdējais datums bija 1. oktobrs pagājušajā gadā. Sociālais fond, sociālā fonda ietvaros dalībvalsts nav īstenojuši projekts par diviem miljārdiem eiro, kas ir 3% no saistībām. Reģionālās attīstības fondiem 2,5 miljārdi, kas nav izmantoti. 22% no dalībvalstīm bija zem vidējā līmeņa izpildes kopumā. Un atšķirības starp vislabāk un vissliktāk uh, izpildošo valsti bija 370% sociālajiem fondam un 500% reģionālajiem fondam. Uh, Tātad 4,45 miljārdi eiro netika īstenoti, tie faktiski tika zaudēti. Kohe, par kohezijas fondu mēs nemaz vēl nezinām rezultātus, rezultāti būs šī gada beigās. Un mans jautājums ir šāds, kā jūs redzat savu lomu komisijā, savu personīgo jomu, lai nepieļautu šādu ļoti negatīvo praksi fondu izmantošanā? Un vai esat gatavs īstenot disciplīnas pasākumus? un nodrošināt lielāku pārskatāmību, nevis izmantot šo kluso diplomātiju, bet tiešām arī saukt vārdos valsts, kas līdzekļus neizmanto un noskaidrot, kāpēc šāds atšķirības izmantošanas līmenī pastāv. Diemžēl dati laikam no 2007. līdz 2013. gadam arī dati šobrīd nav uh, pozitīvi. Pašlaik atšķirības starp labāk un sliktāk uh, funkcionējušām valstīm ir 300%. Kā jūs grasties šo situāciju mainīt? ein Thema, das auch ähm, Tā ir tēma, jā, tā ir tēma, kas uh, saistīta ar kapacitātes celšanu. mums vairāk jāskatās uz to, lai šie līdzekļi tiktu apgūti nāk, nākotnē jāpēta, kurām valstīm ir bijušas problēmas ar projektu īstenošanu noteiktajos termiņos, tā lai tās varētu izmantot līdzekļus un tos apgūt. Vēl viena problēma izriet no tā, ka trūkst kapacitātes. Trūkst arī ekspertu zināšanas. Līdz ar to ir vajadzīga apmācības procesi, izglītošana. Bet, ja skatāmies uz pēdējiem attīstības nu, vi, punktiem, nu, piemēram, pagājuši gadu, jāsaka, bija milzīga, milzīgs uzrāviens šī līdzekļu apgūšanas jomā. Nu, tas, protams, notika tāpēc, ka bija šī ekonomikas krīze, bija samazinājās kredītresursi un uzņēmiem bija krietni vairāk jādomā par to, uh, kā līdzdarboties. Problēmas gan radās ar līdzfinansējumu. Uzņēmumiem negribējās īsti, nebija kur ņemt šos līdzekļus. Nu, es ceru, ka šī pēdējā laika problēma savukārt ir tikai tāda, nu, viena, vienreizīga, viņa neatkārtosies atkal un atkal pārējot krīzē. Bet ir arī citi problēma jautājumi, kas savukārt, manuprāt, ir vairāk struktūrāli pēc sava rakstura. Daļēji problēmas rodas arī tāpēc, ka ir zināma sarežģītība tieši juridiskajos noteikumos līdzekļu izmantošanai. Problēmas ir bijušas arī sākotnējos posmos, īpaši 2008. gadā. Skaitļi par šo gadu tiešām ir apskatīšanas vērti, lai no tiem mācītos nākotnē varam detaļās izskatīt šos skaitļus nenoliedzami. Godmaņkungs, jautājums bija par efektivitāti profesoru Parkera apgalvojumā, kā pīlārs, kā trešais pīlārs, ir minēts šāds priekšlikums. Viņš ierosina izgatav, sagatavot strateģisku ziņojumu par rezultātiem, ko gatavotu dalībvalsts ikgadēji pēc katra trešā gada, jo pēdējās 27 gadās, ga, dienās Eiropas komisijai gada pēdējās dienās izdevās izmaksāt vairāk kā 4 miljārdus sociālo un reģionālo fondu līdzekļus, līdz ar to par 30% un 57% pieaug attiecībā attiecīgi sociālā un reģionālā fonda līdzekļu izmaksa. Kāda veida kontrola, kāda veida kvalitāte tad iespējams panākt, ja šo līdzekļu izmaksāšana notiek 27 dienās, respektīvi, ja tas tiek tā ar tādu pilnīgu uh, straujumu izmaksās? Tātad vajadzētu reiz pa trim gadiem dalībvalstīm prasīt ne tikai finanšu disciplīnu, bet arī pieprasīt, kā šie līdzekļi efektīvi tika izpētīti. Šobrīd mums ir pētījumi tikai no reģi ģenerāla direktorāta par atsevišķām valstīm, kas ir sagatavot vēl piedāvājumu nākamā gada novembrī, un tie nevar tikt uzskatīti par nopietniem ziņojumiem, nopietniem pārskatiem no dalībvalstīm. Hānkungs. Jā, dalībvalstīm ir jāiesniedz ziņojumi. Un tad mēs šos skaitus, protams, izvērtēsim. Stratēģiskie ziņojumi arī nāk no dalību valstīm. Un eh, šajos ziņojumos jāatver ne tikai finansiālā, finansiālā aspekta, bet arī tieši šie īstenošanas aspekti, un tos mēs tad pēc tam varam izvērtēt. Pēc tam kopīgiem spēkiem jānonāk arī pie zināmiem secinājumiem. kas savukārt būs jāiestrādā turpmākajā plānošanas periodā. Vai esam apmierināti ar pašreizējiem instrumentiem informācijas iegūšanai? Nu, par to arī mēs varam spriest un izdarīt secinājumus. Kad būsim to izdarījuši, mums vajadzēs vēl tādu gala izvērtējumu par šo instrumentu. Tātad, ja kaut kas nav kārtībā, tad ko mainīt? Tālāk došu vārdu, saka priekšsēdētāji Vojčikam Mikalam Olēničakam. Paldies, komisāra kungs. Man ir jums virkne jautājumu. Pirmais ir saistīts ar jūsu mērķiem. Jūs noteicāt zināms jauns mērķis kohēzijas politikai. Nu, un, protams, šajā telpā mēs atbalstām eh, attīstību, izglītību, darba vietu radīšanu un tā tālāk, bet tajā pašā laikā visi, es domāju, esam viensprāts, ka mums jāturpina arī tradicionālie centieni, eh, kas saistīti ar infrastruktūru, tīpaši jaunajās dalību valstīs, jo prasības šīm valstīm ir milzīgas un ir ļoti neveikla situācija, ja budžets savukārt saglabojas pašreizējā līmenī. Kur tad jūs domājat ietaupīt šos līdzekļus priekš jaunajiem mērķiem, kur ietaupīsiet šos resursus, jo viss liecina, ka budžets netiks palielināts ne ātrāk kā līdz 2013. gadam, pilnīgi noteikti ne makroekonomikas politika tieši tāda šobrīd tiek piekopta Eiropas Savienībā. Un kā šī reģionālās attīstības kom komisārs, kā jūs radīsiet šos līdzekļus? Vai domājat darīt uh, jebko, kas nāks pa labu arī lauku reģioniem. Šobrīd lauku reģioniem paredzētas divas programmas - ir kohēzijas politika, bet tepat laikā ir arī lauku attīstības politika. Un tāpēc mans jautājums jums ir šāds. Kā jūs personīgi domājat, vai vajadzētu varbūt izveidot vienu kopēju politiku, kas attiektos uz lauku reģioniem? Hānkungs. Nu, pirmām kārtām tas, par ko jūs runājat, tiks faktiski viss iekļauts kohēzijas fondā. Šai punktā jāiekļauj visi infrastruktūras projekti, viss, ko jūs pieminējāt, valstīs, kurās, kurām vēl ir jātiek līdzi attīstītākajām valstīm šajā ziņā. Tāda ir bijusi izmantot pieeja līdz šim, tā, es domāju, bijis ļoti vērtīga, un mēs turpināsim to izmantot arī turpmāk. mirklīt, kāds bija jūsu nākamais jautājums, vaicā Hānkungs? Budžets, budžets, saka runātājs no zāles, Hānkungs turpina. Jā, protams, ka lauku reģioni ir jāuzpasē. Mēs par viņiem ļoti daudz domājam, mums ir arī līdzekļi šādām vajadzībām, esam par to vairāk kārt sprieduši. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu šobrīd uh, aizrauties ar diskusijām par visvisādām problēmām. Bet domāju, ka vajadzētu varbūt uzlabot šo koordināciju lietas būtības līmenī. Varbūt vajadzīga lielāka vienotība tiesību aktos, šai kopējā tiesību aktu korpusā lai lietotājiem būtu vieglāk saņemt līdzekļus, vieglāk izprast šo jomu. Esam dzirdējuši kritiku, jā, ka šeit zināmā mērā funkcijas pārklājas, un tad savukārt ir tādas jomas, kuras ne, nepārklāj neviens no šiem fondiem. Jā, šis jautājums būs jāskata tas ir kaut kas tāds, kas mums ir tomēr jānodrošina, lai nebūtu pārklāšanās, bet nekas arī nepaliktu nenosakts. Nākamā runātāja Lēna Kulārska Babīnska, lūdzu. Jūs, komisāramat kandidātu kungs, jau pieminējāt to, ka atbalstām programmas, kas integrē daudzas valsts, tātad reģionāls programmas. Un es gribu šeit jums vaicāt, kāda ir jūsu pieeja attiecību uz multireģionālām operatīvajām programmām, kas attiecas, piemēram, uz konkrētu valsts daļu. Nu, piemēram, šeit var minēt attīstības e, programmu, kas attiec uz Polijas austrumu daļu. Uh, Šo programmu līdzfinansē Eiropas attīstības fonds, tas šī tā, to paredzēts uzsāks, tā uzsākās 2007. gadā. Vai jūs domājat, ka šāda multireģionāla sadarbības programmas veido liederīgu instrumentu problēmu risināšanai? Uh, mazatīstītos reģionos, vai šādas programmas vajadzētu turpināt turpmākā budžeta periodā? Kāda ir jūsu pieeja šāda veida programmām un projektiem? Un nākamais jautājums, jāsaka, to uzdošu uzreiz, jo man nebūs papildi jautājuma, tāpēc vaicāšu to tagad. Kāds ir jūsu vērtējums attiecībā uz šīm multireģionālajām programmām? Uh, Jo pašreizējā problēma ir tāda, ka nereti šīs programmas tiek izvērtētas pirms tās nes augļus un pirms tās nes rezultātus. Līdz ar to vērtējums ir negatīvāks. Tātad mēs it kā, mums it kā jāpasaka gala vērtējums, pirms šīm programmām ir bijis laika patiešām radīt šo lavīnas efektu un radīt pozitīvos rezultātus. Varbūt vajadzētu novērtējumu sniegt ilgākā periodā nekā piecus gadus, tātad ilgtermiņā izvērtēt šīs programmas rezultātus. Paldies par uzmanību! Jā, saka Hānkungs, šķiet jau vairāk kārt esmu teicis, ka simtprocentīgi atbalstu šādām, šādas pārreģionālas sadarbības projektus visdažādākajos tos, to veidos. Jo mēs līdz ar to nerunājam tikai par eh, politisku kaut reģionālu sadalījumu. Nē, bieži vien vairākiem reģioniem ir līdzīgas problēmas. Tas ir tikai normāli. Un tāpēc viennozīmīgi vairāk reģionu var vienoties šādos sadarbības projektos. Tā tam vajadzētu notikt arī nākotnē, un mums vajadzētu šādus projektus veicināt. Esmu pārliecināts, ka šāda pārreģionāla sadarbība un projekti ir kaut kas tāds, kas pilnīgi noteikti piedāvā pievienoto vērtību reģionālajai politikai. nu, varbūt vajadzētu tiešām izvērtēt to, cik šie projekti ir gari, cik kādā termiņā tos vērtējam. Nu, septiņu gadi varbūt būtu labāks laika periods, lai izvērtētu šādu projektu, lai uzsāktu to īstenot un tad pēc tam arī atbilstīgi izvērtētu to programmu radītos rezultātus. Kopumā man tomēr tāda sajūta, ka šāda veida projekta garums tiešām varētu tikt apspriests. Paldies, saka runātā, paldies, saka priekšādātā, tālāk nākamais runātājs Mihāls Tremēmopuls kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mēs tiešām esam nonākuši situācijā, kur īpaši sāsināšās klimata pārmaiņu problēmas. Tās nav līdz šim risinātas. Un es vēlētos to darīt, un vēlētos to darīt arī reģionālā līmenī, īpaši, ja runājam par īpaši perifēriem, īpaši attāliem un nomaļiem reģioniem. Vai jūs domājat mainīt vidas tiesību aktus, paturot prātā šos reģionālos mērķus, ņemot vērā krīzi, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu? Ko jūsuprāt mēs varētu darīt? Protams, svarīgi ir pārskatāmība, bet kā lai garantējam to, ka arī līdzekļi tiek izmantot pārskatāmā veidā? Un lai mēs izvairītos no jebkāda veida negatīvām šādu projektu sekām uz vidi, ietekmi uz vidi. Tātad kā uzraudzīt šo aspektu projektos? Kā varam apturēt šo negatīvo ietekmi fondu līdzekļu izmantošanas rezultātā? Nu, pirmām kārtām saka Hāna kungs. Vide un klimata pārmaiņas e, joma, kā arī kodola enerģijas joma ir vieni no 2020. gada stratēģijas centrāla punktiem. Es šķiet uz to jau atsaucos. Jau to pieminēju. Un tieši tāpēc, ka šie punkti ir centrāli šai stratēģijai, mums tie arī būs jārisina. Ievadvārdos jau teicu, ka pilsētas un pilsēta vidi man ir ārkārtīgi nozīmīgas. un citas starpā pilsētas ir tieši tās, kas patērē īpaši daudz enerģijas. Un tāpēc visa šī kopējā stratēģija ir attiecīgi jāpieskaņo. Ja, piemēram, skatāmies uz izdevumiem, uz visiem, visiem līdzekļiem, ko izmaksā struktūra fondi, ja mēs visu to saskatām kopā, tad mēs runājam par 5 miljārdiem eiro, kas paredzēti vides aizsardzībai un klimata pārmaiņu apkarošanai. Šāds līdzekļus arī, domājams, tērēsim tieši šiem mērķiem turpmākajā plānošanas periodā. Domāju, ka jau daudz kas ir darīts, ir, kā jau teicu, izstrādāt šī vienkāršošanas pakotne, kas šobrīd ir jūsu rokās. Ar tās palīdzību vēlamies veicināt atbilstīgu enerģijas izmantošanu un radīt lielāku energoefektivitāti mājās, patēriņā, dzīvojamās mājās. Kā jau teicu, ir arī, ir, kā jau teicu, ir vairāk projekti jau uzsākti, rīcība notiek. Nu, protams, mums vēl vairāk jākoncentrējas uz konkrētiem projektiem, bet, ja runājam par pārskatāmību, ko jūs pieminējāt, tad visi šie priekšlikumi un prasības eh, tika skatīti jau iepriekšējā reizē. Atsevišķās dalībvalstīs bija zināms problēmas, bet pastāv uzraudzības mehānismi gala lietotāja līmenī attiecībā uz projektiem, tātad pie līdzekļu saņēmējiem. Nu, jāsaka, nav vienāda pieeja pilnīgi visur, mēdz būt arī atšķirības šeit, un tā visa rezultātā ir arī izteikta zināma kritika. Nu, es domāju, turpmākā plānošanas periodā mums šo kritiku vajadzēs ņemt vērā un šo problēmu vajadzēs atrisināt. Bet tāpat laikā atcerēsimies, ka pastāv subsidiaritātes princips, tas jāievēro, ir arī zināmi minimāli obligātie standarti, uh, Arī tie jāievēro. Un par to savukārt mums jādomā šeit Eiropas līmenī. Paldies, saka priekšsādātāji. Domāju, ka mums vajadzētu ievērot ievēro tomēr uzstāšanās laiku. Tas būs uh, optimistiskāks, tas, kas ir uz sienas, tas ir tāds mums labvēlīgāks, tāpēc varam vēl atļauties uzdot vairākus jautājumus. Vispirms došu vārdu Kurskī kungam. Um, Pavel, Pavel Sametski, in his Pāvils Samets. Pavels Sametskis savā orientācijas dokumentā pieminēja iespējamo uh, trešās asas pārnes, kas ir par dzīves kvalitātu un ekonomikas uh, dažādošanu, un ceturto asi, uh, atgriezt atpakaļ no kopējās lauksaimniecības politikas uz ko kohēzijas politiku. Un es zinu no diskusijām ar daudzu reģionu vadītājiem un mēriem, ka patreizējais veidojums, patreizējā struktūra ir radījusi problēmas. Kā jums šķiet, vai šis ierosinājums ir iespējams, vai to ir iespējams realizēt vai nē? Jā, ja runājam par šo mm, dokumentu, tad es tomēr gribētu investēt savu politisko enerģiju citās jomās nevis zīlēšanā. Nē, nu, protams, dažreiz jau tas ir jādara, bet man šķiet, ka Mēs ļoti bieži nolīdzinām programmas, vērtējam tās pēc vienas olekts. Protams, mums ir jāraugās, lai nenotiktu pārklāšanās. Mums ir jābūt skaidrībai, kurš par ko ir atbildīgs. Paldies! Very much, uh, Paldies! Eh, komisāra amata kandidāts jau pieminēja, ka uh, mums ir arī Vanden Randenkungs eh, šeit, un domāju, mēs saglabāsim tradīciju un dot iespēju reģionu komitejas priekšsēdētājiem izteikties minūti vai pusotras. Paldies, paldies priekšsētājs kungs, paldies eh, komisāra amata kandidāta kungs. Kohēzijas politikas nākotne nozīmē globālu Eiropas attīstības politiku, kas ir visu Eiropas Savienības pilsoņu rīcībā, un es kohēziju redzu ne tikai kā instrumentu, lai īstenotu 2020. gada stratēģijas mērķus, bet tā ir rīcība politika, kuras mērķis ir dot ieguldījumu dažādu attīstības iespēju realizēšanā visos reģionos un ļaut tos pielāgot dažādās teritorijās un dažādiem apstākļiem šajās teritorijās. Ja runājām par teritoriālās kohēzijas mērķi iestrādāšanu līgumā, tad visās politikas jomās ir jāatzīst, ka teritoriālā dimensija ietekmē visas aktivitātes un šo aktivitāšu ietekmi uz teritorijām. Pat meklējot pareizo definīciju teritoriāla kohēzijai, jūs priekšsēdētājs kundz to zinat, ka definīcijas sakarā Mēs esam teikuši, ka mums ir jāpapildina jau Eiropas kopienu dibināšanas līgumā noteiktās brīvības, pievienojot vēl vienu papildus brīvību. Tas ir brīvību izvēlēties, kur dzīvot un kur strādāt. Par spīti esošajiem geogrāfiskajiem šķēršļiem padarīt tos par konkurences priekšrocību. Bez tam ir nepieciešams, lai visas nozaru politikas ņemtu vērā teritoriālās kohēzijas mērķi, veicot plānošanu, īstenošanu un novērtējot programmas. Tas nozīmē izvairīties no uh, darbības sadalīšanas pa nozarēm. Citiem vārdiem sakot, mēs esam pret to, ka notiek atkāpšanās no, vi, no visveiksmīgākās uh, Eiropas Savienības politikas, tas ir kohēzijas politikas, jo tā ir pierādījusi sevi par izcilu stratēģiju, kas ir ļāvusi panākt divus mērķus. Pirmkārt, realizēt Savienības mērķus reģionālā vietējā līmenī, un otrs, ļaut iedzīvotājiem vieglāk un labāk sasniegt savus mērķus, un visbeidzot, komisāru aicinu jūs ticēt daudz līmeņu pārvaldības lomai, jo tas ir vienīgais veids, kā panākt eh, Eiropas Savienības mērķu realizēšanu, un tam ir jātic. Otrkārt, man šķiet, ka jūs ļoti daudz runājat par reģioniem, par pilsētām, bet jums ir jārunā ar reģioniem un ar pilsētām, kā reāliem partneriem un tas noteikti dos vēlamo rezultātu. Un es esmu pārliecināts, ka, ja man būtu jānosauc reģionu komitejas kredo elementi, tad, protams, es tikai, ne tikai aicinu jūs uz mūsu nākamo plenāru sēdi februārī, bet es esmu pārliecināts, ka uh, Jums ir jātiekas ar reģionāliem un vietējiem vadītājiem tieši, un tad jums izdosies panākt to, ko jūs esat iecerējis. Un tas lietas, kas mums jādara kopā parlamentam, padomēji, bet jums ir jābūt Eiropas integrācijas politikas virzošajam spēkam no komisijas puses. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Uzklausīšana oficiāli tuvojas noslēgumām. Ja komisāra amata kandidāts noteikti grib pateikt dažus vārdus, tad mēs esam gatavi uzklausīt jūs. Es nezinu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Hānkongs. Jā, tas patiešām ir pārsteidzoši, kā šajā pēcpusdienā es tiku pārvērsts no orakla par mašīnu. Es šai sakarā gribētu teikt, ka man bija interesanti redzēt, kas jūs interesē, ko jūs gribat panākt, un ja es tikšu nozīmēts amatā, tad es ar lielāko prieku sadarbošos ar jums. Ja runājam par cilvēcisko aspektu, tad, protams, es esmu cilvēciska būtne. Bet, protams, mums visiem nākas piekāpties šeit un tur, bet Es varu apsolīt, ka es cīnīšos par reģionu interešu ievērošanu, un es tiešām došos uz šiem reģioniem. Es nezinu, vai es mm, varu būt tik ambicios um, savos uh, komandējumu plānos, bet nu, es darīšu visu, kas manos spēkos. Un vēlreiz paldies par jūsu atklāto uh, uh, pamatoto uh, diskusiju ar ļoti interesantiem jautājumiem. Paldies! Please, colleagues, don't, don't, don't yet uh, get out of this. Lūdzu, kolēģi, neaizejiet vēl, jo mums ir jāvienojas par to, ko, kā mēs rīkosimies tālāk. Bet vispirms es gribētu jums oficiāli visiem pateikties par to, ka bijāt šeit trīs stundas un gribētu pateikties arī komisāra amata kandidātam, ka jūs pārcietāt šīs trīs stundas. Marks Tvens reiz teica, ka Eh, visšausmīgākā nāve ir eh, runāt līdz nāvei. Nu, bet es domāju, ka mums bija tāda ļoti mm, eh, vērtīga viedokļa apmaiņa, un tagad mums būs pusstundas pārtraukums, un pulkstens astoņos mēs tiksimies uz novērtēšanas sanāksmi. Tas ir politiskie koordinātori ar saviem asistentiem, un arī sekretariāts būs ar mums. Tā kā izmantojiet šo pusstundu, lai tiktos ar savām politiskajām grupām un nolēmtu par jūsu pozīciju. Un tiekamies astoņos A1G3. Lūdzu, ierodieties laikā. Paldies!